I think we can start. Kolēģi, sāksim. Labrīt, dārgie kolēģi un kolēģis, cenītās dāmas, godotie kungi, sāksim šodienas sēdi. Darba kārtību varam pieņemt, ja nav iebilžu pret šo. Nē, neviens neiebilst. Priekšstādātāju paziņojumu līdz šim nekādu nav, un tad eh, trešais darba kārtības punkts - turismu darba grupa un Eiropas turismu politika. Viedokļa apmaiņa ar Pedro Ortona kungu un eh, darba grupas eh, pirmā sēde kopš tā sāk darboties šajā sasaukumā. Sveicu Ištvanu Hoeikungu. Viņš ir vicepriekšsādātājs par šīs darba grupas secinājumu ieviešanu. Tā komiteja lēma. Pirmajā sēdē esam ieaicinājuši NTR ģenerāla direktorāta pārstāvu Pedro Ortona kungu, lai viņš sniegtu mums pārskatu par situāciju Eiropas turisma jomā. Ortona kungs sirsnīgi sveic jums, esmu ļoti iepriecināts, ka esat ieradies un jūsu uzstāšanās sakrīt ar komisijas jaunajām iniciatīvām. Mēs zinām, ka jauni pasākumi šodien tiks prezentēti Madridē, un tomēr jūs esat šeit, un plašs paziņojums tiek gaidīts martā. Pēdējais paziņojums, kas piedāvā jaunu ietvaru turismam un desmit rīcības plānus, tika publiskots 2010. gadā. Nu, ir jau gandrīz pieci gadi pagājuši. Nosaukums šim dokumentam bija Eiropa būtiskākais turisma mērķis pasaulē, un šajā Rezolūcijā tika uh, pieņemts arī lēmums par darba grupas izveidu parlamentā. Tādēļ lūdzu jūs, uh, jūs uzstāšanās reizē līdztekus jaunajam rīcības plānam, paskaidrojot arī 2010. gada dokumenta ieviešanu. Lūdzu, Orton kungs, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāja kungs, un labrīt visiem! Jūs eh, ļoti skaidri jau savos ievadvārdos iepazīstinājāt deputāts ar to, par ko šodien runāšu, un eh, domāju sadalīt eh, to visu divos blokos. Mūsu jaunā komisāra Bienkovskas kundze ir pirms divām dienām, otrdien no rīta, iedomājieties kādu sakritību. Viņa ir E, paziņojusi, un iespējams, ka jūs e, klausējāties viņas e, uzklausīšanu 2. oktobrī. Un viņa jau toreiz teica, ka pēc visu iesaistīto pušu konsultācijām, kuras beigsies 14. gada beigās, viņa nāks klajā ar būtiskāko rīcības sarakstu kopumu lai veicinātu Eiropas turismu sektora konkurētspēju un tālāk izaugsmi. Es e, esmu priecīgs un man ir arī ārkārtīgi liels gods šodien uzstāties jūsu komitejas sēdē, jo komisijas, es strādāju komisijā kopš 2000. gada, ar turismu jautājumiem darbs nevienmēr ir viegls, bet interesants un e, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, ir vesela virkne jaunu deputātu, kur strādā gan šajā komitejā, gan arī Eiropas parlamentā. Un vēlētos atgādināt, ka kopš 2009. gada novembra mums ir īpaša atbildība trešajā līmenī, ko Eiropas Savienībai vajadzētu un ko tai pat vajag darīt, lai veidot turismu jomas koordināciju, rīcības kopumu sarakstu, sadarbojoties ar darību valstīm. Tas ir 6D e, pants Li Lisabonas līgumā, kurš aizliedz Eiropas Savienībai, un to ir svarīgi atcerēties, e, aizliedz Eiropas Savienībai harmonizēt turismu jomu dalību valsts starpā. Un tomēr Eiropas Savienībai ir obligāti jāizstrādā uh, pārrobežu dimensijas rīcības un darbību kopums, lai veicinātu turismu nozares konkurētspēju Eiropas Savienībā. Tas ir mūsu paveiktais šajos pēdējos gados, un vēlētos vēl piebilst, ka Tajānī kungs, kas bija komisijas priekšstādātāja vietnieku kungs, 2010. gada februārī viņš mums uzdeva sagatavot rekomendācijas, un jau līdz jūnijam mēs to bijām pabeiguši. Šajās vadlīnijās ir 21 tēma, kas ir horizontāla aspekta un kam vajadzētu savērt kopā visas turisma politika, visas politikas, kas ietekmē turismu jomas konkurētspēju Eiropas Savienībā, savērt to kopā ar pieejamajiem finanšu instrumentiem. Uh, Pēdējos divos gados mēs esam mēģinājuši īstenot, un tas mums arī ir veiksmīgi izdevies, šās 21 metodi un arī horizontālo pasākumu kopumu, lai veicinātu Eiropas turismu nozares eh, dažādošanu. Parlaments eh, bieži vismaz vienu, divus gadā organizē pilotprojekts vai arī tā sagatavojoš, sagatavojošās akt, akcijas, kurā mēs runājam par dažādu pasākumu kopumu. Mēs e, izskatām dažādas e, turisma piedāvājumus, mēs izskatām gan, e, gan senioru piedāvājumu, gan arī Kalipso programmas iesaistīto piedāvājumu. <clears throat> Mums tas viss ir labi izdevies, un es eh, jums vēlētos pateikt, ka 12. gadā iesniegto projektu skaits bija apmēram 50-60. Un 14. Eh, gadā mums ir iesniegt pāri par 400 dažādu projektu priekšlikumu. Tie ir gan privāti, gan eh, publiski, dažādu dalību valstu, dažādu procentuālo kopumu, privātais, publiskais. Tāpēc uzskatu, ka tas labvēlīgi ietekmēs Eiropas eh, turismu politiku. Pagājušo otrdien pirms eh, Spānijā organizētās turisma mesas Pasaules turisma organizācija publicēja savus pēdējos statistikas datus par 14. gadu, un Eiropas Savienība, tās 28 dalību valsts atkal ir palielinošas eh, palielinājusi turistu skaitu, kas uh, eh, veids turismu pārbraucienus gan Eiropas Savienībā, gan arī ierodās no ārpus. Pavisam to ir 457 miljoni. Un datu salīdzinot ar desmito gadu, tas ir, šo datu skats ir būtiski pieaudzis. Mēs esam otrs lielākais turisma, turistu apmeklējumu skaits, un pieaugums ir par 5,3%. Un uh, turismu lielāks, turistu lielāks skaits ir Amerikā. Un tas ir saistīts ar eh, vīzu atvieglošanas režīmu, un arī Amerikas Savienotajās valstīs eh, darbojās eh, dažādi privātā un publiskā sektora kopīgi projekti. Eiropā turistu skaits pieaug. Eh, domāju, ka tas nav labākais statistikas rādītājs, kuru mums vajadzētu izmantot. Līdzīgi ir arī ar turis, tu izdevumiem Eiropā Un eh, šobrīd par 14. gadu mums vēl nav pieejama statistika, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka izaugsme būs eh, zemāka kā paredzēts 1,2%, bet, eh, kā mēs zinām, konkurēts turismu jomā Eiropā ir liela un cenas mazliet krītās, tāpēc arī šāds pieaugums ir apsveicams. Pēdējo divu, gaidā, divu gadu gaitā mums ir izdevies panākt vienošanos par diviem būtiskiem likumdošanas aktiem. 14. gada jūlijā mēs pieņēmām turisma pakažbraucienu direktīvu. Tā tika pieņemta ļoti ātri, es pat vēlētos teikt pārāk ātri, un pagājušā gada decembrī padomu pieņēma vispārējās vadlīnijas. Pirmais e, tehniskais trialogs par IMCO komitejā sāksies nākamajā nedēļā. Ir vēl vairāk momenti, par kuriem ir jāvienojās. Tekstu mēs vēl varētu uzlabot, bet e, es esmu apmier, es esmu pārliecināts, ka arī jūsu komiteja sekos līdz trialogu norises gaitai, un e, tehniskais trialogs, kurš sāksies nākamnedēļ, kā jau teicu, būs pirmais solis. Tehniskie momenti ir arī uh, būtiskākais, ko komisija ir panākusi. Un uh, pie tā mēs esam strādājuši pēdējos divus gadus, proti Schengenas vīzu kodeks. Malmstrēms kundze, kur bija atbildīgā par failu, un Tajānī kungs, atbildīgie ģenerāla direktorāti pagājušā gada aprīlī pieņēma kopējo nostāju, un līdz pagājušajai nedēļai teksts tika izskatīts arī padomē. Parlaments vēl nav sācis darbu pie šā faila, un nākamajā nedēļā Liba komiteja sāks strādāt pie šā faila. Bet šajā sakarā ir jāpasaka, ka padome ir izņēmusi pilnīgi visus eh, vienkāršošanas un harmonizācijas pasākums, kurus komisija vēlējās iekļaut šajā failā. Visas nē, bet apmēram 80-90%. Jau vairākas reizes eh, kopš septembra mūsu ģenerāla direktorāts ir uzsvērs, ka padome nedodas pareizajā virzienā, un mēs ceram, ka eh, parlaments tomēr atbalstīs uz turismu vērstus pasākums, un e, mēs ceram, ka tuvākajos mēnešos parlaments pieņems pirmajā lasījumā savu nostāju. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs saglabātu šo 40% robežu. Vīzas iegūšu turistu Eiropas Savienības e, galvenmērķu apmeklējumiem. Arī Eiropas struktūra fondos eh, no 14. līdz 20. gadam ir paredzēti līdzekļi un pāri par divām trešdaļām no reģionu un vietējām programmām. Runa iet par pāri par 300 eh, tūkstošu vīzām, kuras varētu tikt piešķirts ierašanai Eiropā. Ir vesela virkne fondu, kur piedāvā finansējumu dažādiem turisma plāniem Un eh, dalību valstīm tas ir ļoti interesanti, un arī reģioni var piedalīties šo programmu sagatavošanā. 14. gadā mēs eh, sagatavojām, tas ir arī komisijas galvenais darbs. Mēs, eh, sadar, mēs jau gatavojam failu kopumu nākamajai komisijai mēs sagatavojām vairākas vadlīnijas, un tās tika nopublicētas pagājušā gada septembrī. Un balstoties uz šiem dokumentiem, mēs uzsākām sabiedriskās domas aptaujāšanu un arī iesaistīto pušu ideju apkopošanu. Un oktobrī mums bija ļoti veiksmīgas diskusijas um, arī Eiropas turismu dienā, kur tika organizēta 1. decembrī, un balstoties uz eh, šo aptauju un apklaušanāšanu rezultātiem, mēs esam sagatavojuši un jaunajai komisijai jau iesnieguši dokumentu, kuru, kurš pagājušajā otrdienā tika pieņemts Madridē. Uzskaitīšu astoņas iniciatīvas, eh, kuras eh, mūsu komisāra ir izvēlējusies eh, prezentēt Eiropas turisma fórumā, kurš notiks otrajā gada pusē 18. 17. un 18. septembrī Luksemburgā. Un šīs iniciatīvas ir sagatavotas lielā vienprātībā, iesaistot gan privātos, gan publiskos spēkus Visiem ir skaidrs, ka turisms Eiropas Savienībā ir ne tikai trešais lielākais eh, tautsēmniecības nozars sektors, bet eh, tas ir viens no, tā ir viena no nozarēm, kas vislabāk ir izdzīvojas, krī, kas vislabāk ir izdzīvojas krīzes apstākļos, bet eh, problēma turismu sektorā vēl ir daudz. Par to diskusijas notiek nepārtraukti, piemēram, demogrāfiskie skaitļi gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi turistu ir vairāk vecāka gada gājuma, turisti arvien vairāk izmanto jaunākās tehnoloģijas un arvien vairāk tā saucamos īpašos braucienus, kas ir veidoti tieši konkrētajai turistu grupai. Patiesībā turismu nozarē varam runāt par savu veidu digitālo revolūciju. Un trešais. Vēlreiz ir jāuzsver tas, ka um, likumdošanas akti, kas atrunā turismu jomu Eiropā, ir ļoti sarežģīti. Uh, Mēs varam runāt par desmitiem direktīvu un regulu, kuras Eiropas līmenī aptrunā turismu joma tieši vai netieši, bet eh, runājot par dalību valstu līmeni un pat reģionālo līmeni, tad tur likumdošanas džungļi ir vēl daudzveidīgāki. Patiesībā tas nozīmē, ka gan komisijai, bet arī dalību valsts līmenī un reģionālajā līmenī būtu vairāk jāstrādā, lai sakārtot šo jomu. Nākamais - turismu jomā strādājošo iemaņu uzlabošana. Tas attiecās kā uz viņu digitālo iemaņu, tā valodas iemaņu uzlabošanu, un, piemēram, ja krievi, ķīnieši, indieši ierodās Eiropā, tad viņus bieži vien pārsteidza turismu nozarē strādājošo apkalpošanas kultūru, jo viņi nāk no pavisam citas kultūras, un mums tas būtu jāmāca mūsu turismu jomā strādājošajiem. Vēl bez tam vēlamies veicināt ilgspējīgas turismu politikas un turismu politikas pārvaldības veicināšanu Eiropā. Mums ir jāsaprot, ka e, ir jāpiedāvā labākas kvalitātes pakalpojumi gan Eiropas, gan arī ārvalstu turistiem. Tas eh, veido arī ilgspējīgu turismu. Vēl viens aspekts. Turisms ir nozara, ko lielā mērā ietekmē sezonalitāte, un eh, to tiešām varētu vairāk eh, palabot. Kā veicināt Eiropas galamērķu atpazīstamību, kā piedāvāt tematiskos produktus īpaši trešajās valstīs, Pie tā arī mēs strādājam. Un balstoties uz manas uzskaitītajām problēmām, es tagad jums noraksti, nolasīšu astoņas pamat iniciatīvas, kuras komisija ir izveidojusi kā būtiskākās, lai nodrošinātu ilgspējīgu turismu nozari. Tā ir mūsu komisāra, kura ir pateikusi, ka viņa vasarā sagatavos un Luksemburgā paredz, septembrī paredzētajā turisma mesā prezentēs astoņas iniciatīvas. Pirmais ir vienkāršošana. Protams, ņemot vērā subsidiaritātes principu, tomēr komisija sagatavos savu mandā, sava mandāta ietvaros eh, likumdošanas sakārtošanu. Mēs, protams, nevaram nevienu piespiest, bet mēs varam tomēr pamudināt un veicināt diskusijas, lai tiktu saka sakārtots eh, likumdošanas ietvars. Nākamais. Digitālā vienotā tirgus iniciatīvas ietvaros, sadarbojoties ar priekšsēdētāju vietnieku Ansipu kungu, mēs vēlamies veicināt kā tiesiskā, tā ekonomiskā, tā arī so sociālā ietvara ietekmi izstrādājot digitālos produktus turismā. Šajā platformā arī mēs esam paredzējuši veselu virkni diskusiju. Šī joma ir ārkārtīgi daudzšķautņaina, jo šobrīd digitalizācija piedāvā pilnībā globalizētus biznesa modeļus. Mēs eh, saprotam, ka likumdošanas ietvars ir ļoti daudz šķautnīgs. Un arī šeit mēs sagatavosim veselu virkni priekšlikumu. Trešais ir prasmes, ceturtais atbildīgs turisms, pieņemot Eiropas atbildīga turisma hartu. Par to esam jau runājuši un diskutējuši ar iesaistītajām pusēm divus gadus. Šīs kartas sagatavošanā piedalās kā dalību valstu eksperti, tā arī nevalstiskās organizācijas, arotbiedrības, akadēmiskās aprindas Un šobrīd komisāri ir pateikuši, ka šī harta ir jāpieņem beidzot. Un to arī vēlamies pieņemt līdz vasarai sastais. Sastais sagatavosim iniciatīvu, kas palīdzēs izvairīties no ļoti iekrāsotās sezonalitātes. Tieši zemes aktivitātes sezona varētu būt interesanta, piemēram, turistiem no Ķīnas. Arī jūsu komiteja ir sagatavojusi ļoti labu pilotu projektu, kurš eh, stāsies spēkā 15. gadā. Tas pats attiecās arī uz turistiem no Brazīlijas, no, ap, no Amerikas Savienotajām valstīm. Sestais. Un tas jūsu komitejai transporta jomā ir ārkārtīgi svarīgi izveidot eh, intermodalitāti un savstarpējo savietojamību. Īpaši tas attiecās uz perifērajiem reģioniem, uz salām, kā tās savienot ar Eiropas centri vēlaties. Šeit vēl ir daudz darāmā un tam noteikti būs būtisks ietekmes turismu sfēru. Septītais ir kopīgais eh, priekšlikums Mēs vēlamies eh, pamudināt publiskā un privātās partnerības projektu īstenošanu. Tas jau ļoti labi darbojās Vācijā, Austrālijā, kāpēc tad mēs nevarētu to darīt citās Eiropas dalību valstīs? Mēs vēlamies tādus lielus eh, dalītās atbildības privātais eh, publiskais projekts īstenot. Un pēdējais. Mēs uh, mēģināsim uzlabot eh, turismu nozars pārvaldību. Pilnīgi visos eh, līmeņos un pilnīgi visās, eh, visos reģionos. Komisija pēdējos mēnešos ir sadarbojusies ar pār par desmit dažādiem dienestiem. Arī parlamentā jūs pie tā strādājiet, tiek veidots dažādas darba grupas, par to, kā veicināt kultūra turisma atpazīstamību ļoti labi. Mēs uzsakām jūsu, mēs vēlamies uzteikt jūsu pūliņus, bet arī dalību valstīm ir labāk jāsadarbojās savā starpā. Dalību valstīm ir jāveica kritērija izstrāde, mēs vēl tur neesam nonākuši. Un visbeidzot, ražotāji. Viņiem ir jāizveido daudz spēcīgāka Eiropas turisma industrijas platforma. Mēs um, pie tā strādājam pēdējos 10-12 gadus. Tas attiecās gan uz vīzu politikas sakārtošanu, gan arī uz dažādiem kopprojektiem. Ir vesela virkne visiem interesanti momentu, bet um, turismu nozarē ir jāsadarbojās. Piemēram, um, dažādas dizaina nozares, kuras arī varētu iesaistīt turismā, veselības turisms, iepirkšanās turisms, ir tā saucamie papildu turismu nozars, bet um, arī to visu vajadzētu iekļaut šeit. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, bet eh, pēdējo vēlētos pieminēt, ka 3. septembrī notika diskusijas, eh, kuras organizējāt jūs, un tas bija ar Itālijas ministru un šajā tikšanās reizē parādījās ārkārtīgi daudz labu ideju. Paldies! Vielen Dank, Herr Artun, für den Vortrag. Paldies Artan kungam par stāstīto. Daudz ir pieteikušies, lai uzstātos, bet pirms tam došu Oji kungam vārdu. Bet pirms tam sveikšu apmeklētāju grupu Rikē kungs ir uzaicinājis 32 studentus no Bordeaux politiskos, politisko zinātņu augstskolas. Bet tagad dodu vārdu Ojevī kungam. Köszönöm szépen igazgató úr előadását. Priekšstādā kungs, paldies, sirsnieks, paldies Artona kungam par stāstīto. Un man liekas, ka mums daudz vairāk laika vajadzētu veltīt tam, ko mēs soli pa solim diskutējam, ko Ortena kungs ir uzskaitījis savā stāstījumā. Esmu darba grupas koordinators un tādēļ Mm, gribu teikt, um, pat, pastāstīt savu viedokli par to, ko šeit izteicu. Visi eh, tie, kas um, nenodarbojas ar eh, šiem jautājumiem, visiem jāskaidro, ka vārds eh, turisms, lai arī kur tas tiktu pieminēts, nozīmē, ka mēs esam atbildīgi par šo jautājumu. Situācija ir sarežģīta, jo mēs no vienas puses esam atbildīgi Bet no otras puses tādas lielas uh, kompetences mums uh, nav, jo tā ir dalību valstu kompetence. Bet kā jau Ortuna kungs uh, teica, turisms ir trešais nozīmīgākais ekonomikas sektors Eiropā, kas ir saistīts ar izaugsmi. Ja parlaments un komisija tieks ar vēlētājiem diskutē par šo jautājumu, par to, ka tiek radītas darba vietas, ka ir nepieciešama izaugsme, šeit turisms ir ārkārtīgi nozīmīgs šajā jomā. Jā, un tā ir, ka mums nav īsti kompetences un nav likumdevēja kompetenci šajā jomā, bet vienalga ar šo jautājumu jāstrādā daudz vairāk, tam jāpievērš lielāka uzmanība. Un, ja tas nav iespējams kā savādāk, tad mums arī neformālā formātā ir ikdienu jānodarbojas ar šiem jautājumiem. Arī komisija un parlaments abām šīm institūcijām būtu intensīvāk jānodarbojas. Nākošo nedēļu, mēnešu laikā mums ir jāstrādā, lai šis sektors būtu daudz redzamāks. Arī trankomitejas uh, skatījumā, bet arī kopumā Eiropas parlamentā. Un daži priekšlikumi tos izteikšu. Mums jāielūdz Bienkovskas kundze uz nākošo darba grupas sēdi. Eiropas komisija ir persona, kas ir atbildīga par šo jautājumu, un neskatoties uz to, jau mēnešiem ilgi nesam ar viņu tikušies. Man liekas, ka tas ir nepareizi. Toreiz bija šīs komitejas deputāts un piedāvāja viņu ieaicināt. Priekšstātā konferences noraidīja šo lūgumu, tādēļ es gribu lūgt. Uh, lai mēs ielūgtu Bienkovskas kundzi uz nākošo sēdi, jo mums ir nepieciešams dialogs, mums jākomunicē ar Bienkovskas kundzi. Otrs jautājums. Es esmu lasījis 2011. gada ziņojumu. 2011. gadā pēdējo reizi tika sastādīts ziņojums par turisma jomu. Tas bija saistīts ar jauno juridisko turismu nozars ietvaru. Un es labprāt gribētu zināt, kas ir noticis kopš 2011. gada, kādi rezultāti ir bijuši šim ziņojumam. Es esmu šeit parlamentā jauns deputāts, bet nu vienalga eh, es gribētu uzzināt, vai toreiz parlaments eh, šo ziņojumu eh, ir tikai sastādījis un pēc tam nekas nav noticis, vai arī šis ziņojums ir novedis pie rezultātiem turismu jomā. Un otrs priekšlikums Nākošā darba grupas sēdē mēs varētu ļoti precīzi paraudzīties, kas ir noticis ar šo ziņojumu. No otras puses, nu, nav tādas īpašas jēgas uh, rakstīt ziņojums, ja pēc tam nekas nenotiek un nav nekāda rezultāta. Trešais mūs gaida plaši uzdevumi. Citās komitejās Liba, Itra, Imka komitejās. Tiek diskutēti jautājumi saistībā ar turismu. Un visdrīzāk deputāti nedomā par turismu jums nozīmīgi, tas ir mūsu uzdevums šeit strandkomitejā. Tādēļ es ceru, ka visi kolēģi arī citās komitejās ievēros turisma jomas intereses un mums ir jāvērš kolēģi uzmanību uz to. Ir ļoti daudz ekspertu, speciālista, kas eh, ir šeit, arī telpā, un kas pārstāv ļoti dažādas eh, interesētās jomas. Jūs eh, arī negaidat no mums, ka mēs tikai Trana komitejā izskatām sinerģiju starp uh, transportu un citām jomām. Ir jānorada kolēģiem citās komitejās, kam ir jāievēro transporta jomas nozīmīgums. Es ceru, ka mēs varēsim izmantot sekretariātu atbalstu un uh, sekretariāts atbalstīs darba grupas darbu. Nākošais Mums jāatbalsta Izabela Dēla Monte, kas komisijā strādā šiem jautājumiem. Arī Ortona kungs uz to norādīja, ka situācija ir jauna, ka šī darba grupa ir izveidot, nu, laimīgā kārtā šīs intergrupas priekšsēdētāja ir šeit zālē, man liekas, ka ir ļoti uzmanīgi sadarboties ar intergrupu, jo tā ir plašāk izveidota. Task force ir savukārt uh, komitejas uh, struktūra un visi tie, kas nav intergrupā uh, iesaistīti, protams, var arī atbildīgai referentei izteikt savus priekšlikumus cik tālu iespējams, nu tā kā esmu koordinators šai jomā, es gribētu, lai mēs aktīvi darbotos, lai mēs ieinteresētajām pusēm tiešām parādītu, ka mēs aktīvi strādājam turisma jomā. Būtu ļoti labi, ja mēs šo darbu varētu saturiski veidot, un es piedāvātu vismaz reizi mēnesī tikties darba grupas ietvaros, un bez tam esmu saņēmis jau ļoti daudz priekšlikumu darba kārtībai. Tos nosūtīšu visiem tālāk, un, protams, būs iepriecināts, ja būs iesniegt arī citi priekšlikumi. Gribu lūgt priekšsēdētāju kungu un sekretariātu darba grupas sēdes neiekļaut uh, darba kārtībā komitejas uh, sēdēs, uh, bet gan, lai mēs varētu noturēt neatkarīgas sēdes, neatkarīgi no komitejas sēdēm, un mēs varētu neatkarīgi šādas sēdes noturēt, paraugoties šeit zālē, īsti nezinu, kas ir. Um, kas darbojas darba grupā un nezinu, kas, teiksim, ir ieradies, lai ja par nākošajiem darba kārtības punktiem runātu. Kas lūdzu ir turismu darba grupas deputāti? Lūdzu, paceliet rokas. Es domāju, ka ir daudz sarežģītāk komunicēt vienam ar otru, ja mēs komitejas sēdē diskutējam. Es tiešām gribētu lūgt, lai jā, oficiāli komitejas sēžu ietvaros varētu tikties, bet, nu, lai mēs varētu arī ārpus komitejas sēdēm tikties, ka jo šīs darba grupas sēdes ir sarežģīti izskatīt komitejas sēdē. Un esmu iepriecināts par to, ka var darboties aktīvi kā koordinātors. Un ceru, jā, izteikšu to vēlreiz Es ceru, ka varēsim būt ļoti aktīvi kā turisma darba grupa un arī, ka mēs varēsim šo darbu pildīt ar aktīvu saturu. Paldies un sirsnīgs paldies arī Ortun kungam par interesanto stāstījumu un par to, ka viņš strādā šajā jomā, šajā labā. Paldies uh, Ujei kungam! paskaidrošu. Mēs esam nolēmuši, ka šī darba grupa ir uh, mūsu uh, komitejas uh, ietvaros strādājoša. Līdz ar to um, ir 19 deputāti un jūs varat izmantot arī tulku pakalpojumus. Saraksts uh, ir šeit iesniegts, deputātus uh, zinām un uh, nolēmām arī, ka katrs, kas ir interesēts šajā darbā, var piedalīties šajā darbā. Un tagad uh, pirmajam došu vārdu Vim van de Kamp, divas minūtes, jo mēs nedaudz iekavējuši laiku. Uh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Ik wil allereerst uh, de vicevoorzitter. Uh... Priekšsēdētāja kungs, um, sākumā es uh, vēlu veiksmi darba grupas vadītājiem ar šo darba grupu. Tautas uh, partijas grupa tiešām vēlas ļoti aktīvi strādāt. Mēs tiešām esam. Uh, noskaņojušies uz aktīvu darbu un ceram, ka varēs ļoti, varēsim sasniegt ļoti labus rezultātus. Sveic arī Ortonu kungu un paldies par informāciju, ko viņš sniedza. Un tajā pašā laikā es sveicu viņu un ceru, ka mums būs ļoti laba sadarbība nākamajos četrapus gados. Nu, katrā gadījumā tā ir tautas partijas nostāja. Ir daudz kolēģu, kas izrāda lielu interesi par turisma jomu un došu tad viņiem vārdu. Es gribu izteikt vienu piezīmi un vienu jautājumu. Es piekrītu pilnībā Ungārijas kolēģim. Turisms ir ekonomikas sektors, kas Eiropā ir ārkārtīgi nozīmīgs ar lielām iespējām. Aizvien vairāk bagātu cilvēku no Brazīlijas, Ķīnas vai no citām uh, pasaules daļām vēlas ierasties Eiropā, un tas ir jāizmanto, jo tas um, dos iespēju veicināt Eiropas ekonomiku. Izmantosim šo iespēju. Un jautājums, ko gribu uzdot eh, Arton kungam. Eh, turisms un drošība, kāds ir sakars eh, starp šīm abām jomām? Pēdējo mēnešu notikumu kontekstā Parīze ir dažādi pasākumi ieviesti. Ir saraksts ar 44 pasākumiem, ko um, DG, uh, ģenerāla direkcija iekšējām lietām ir uh, plānojusi ieviest. Kāda ir saikne starp turismu un drošību? Drošība ir ļoti nozīmīga, mums ir jāsaglabā drošība. Bet kā savietot to ar turismu, ar brīvu pieeju un visām šīm drošības diskusijām? Es domāju, ka uh, vienā vai otrā brīdī par to ir jārunā. Orton kungs, kā jūs uh, gribat uh, savienot abas šīs jomas un kāda ir jūsu ģenerāla direkcijas nostāja? Paldies, tagad Izabela Delmonte. Grazie innanzitutto la, la soddisfazione per la costituzione di questa task force che ritengo sia fondamentale. Lielas paldies! Vēlējos teikt, ka ļoti priecājos par to, ka tiek sagatavot šāda darba grupa, kas, manuprāt, ir būtiski. Uh, lai strādātu pie Eiropas turismu politikas. Šeit strādā apmēram 10 miljoni darbinieku šajā sektorā, un šis sektors nodrošina apmēram 10% no IKP. Tas ir ļoti būtisks sektors. Es arī biju iesaistījusies Neapolis fórumā, un manuprāt, šis panels bija tiešām ļoti noderīgs un radīja uh, labus uh, impulsus. Jūsu minētās uh, nozares, kā digitālā Eiropa, turismu nozarē strādošo prasmju uzlabošana, labāks regulējums, ilgspējīgāk pārvaldība un viss pārējie aspekti tiešām ir būtiski. Mēs saskaramies ar šo sadrumstalotību nacionālā, reģionālā līmenī un tas liedz mums īstenot tik spēcīgu turismu politiku, politiku kā citos kontinentos. Un šeit tieši vēlos uzsvērt arī šo digitālo revolūciju un digitalizēšanu. Mums ir jāplūko ar šo aspektu saistītās nozars. Turismu parasti aplūko kā tādu nošķirtu nozaru, taču tas ir saistīts ar gastronomiju, dizainu, modi un radošajām nozarēm. Tādēļ es gribētu dzirdēt priekšlikumus attiecībā uz patērētāju aizsardzību, uz šo Eiropa viens gala mērķis eh, projektu, kā arī attiecībā uz instrumentiem, kas nodrošinātu pieejamu un ilgspējīgu turismu. Tāpat es gribētu arī dzirdēt, eh, kas notiek saistībā ar zīmolvedību, kā Eiropa šis eh, būtiskais gala mērķis. Kādi instrumenti tiek īstenoti, lai šo vīziju piepildītu? Paldies! Liels paldies! Čekija Foster lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisijai par ļoti visaptverošo pārskatu par to, kas šobrīd notiek. Man ir uh, pagātnē avio nozarē un turismu nozarē, un, manuprāt, jūsu būtiskie pieminētie aspekti ir rada pievienotu vērtību ne tikai Eiropas Savienībai kopumā, bet pašām dalībvalstīm tieši ekonomikā. Tas ir tāds kā šķērs sektors, un ietekme ir ļoti ievērojama. Un, manuprāt, dažreiz mēs to tā īsti neatzīstam, īpaši valdības nacionālā politiķi to neapzinās. Manuprāt, būtiski atcerēties to, ka pastāv milzīga konkurence šajā sektorā. Es domāju, tie, kas pārzina Lielbritāniju, Austriju vai kaut kur citur, eh, nespēja īsti sacensties, jo ikviena valsts tiešām vēlas saņemt eh, turistus. Un, manuprāt, mēs esam ļoti bagāti, mums ir tik dažādas kultūras, tik bagāta vēsture un tik dažādas iespējas, un nav nekāds brīnums, ka uh, ļoti daudz cilvēku ārpus Eiropas Savienības vēlas apmeklēt Eiropu un ir pavērušās arī tādas iespējas to darīt, kāds nebija vēl pirms 20 gadiem. Tagad ir pieejamas tādas valsts, kuras vairs neatrodas augstā kara apstākļos, kuras var apmeklēt. Manuprāt, pieminētais jautājums par Ķīnu, par vīzām, par to mēs esam strādājuši, un tas ir būtiski, mums ir jānodrošina vieglāka ceļošana. Un, protams, šeit ir jāņem vērā arī drošības jautājumi un subsidaritātes jautājumi dažās dalībvalstīs, un ir pāris aspekti, kurus gribēju pieminēt. Runāt par standartizāciju. Manuprāt, tas ir tāds vispārīgs jēdziens, un mēs eh, šajā komitejā gadiem ilgi esam teikuši, ka gribam, lai būtu eh, noteikti standarti. Piemēram, jūs apmeklējat viesnīcu Vācijā vai Itālijā vai kaut kur citur, un tad, kad jūs ejat, dodaties uz viesnīcu ar trim zvaigznēm vai piecām zvaigznēm, tad jums vajadzētu sagaidīt vienas un tās pašas lietas. Mums būtu jāpalūkojas uz šo. Uh, aspektu, protams, ņemot vērā savu subsidaritātes principu. Es apzinos, ka ir sagatavota darba grupa, taču gribu iepazīstināt ar jaunu kolēģi no EKR, Daltonu kungu, taču katrā gadījumā pateicos komisijai par jūsu priekš prezentāciju. Paldies! Nākamais runātājs. Liels paldies, saka Bilbao kundze. Sākumā vēlos pateikties Orton kungam par sniegto prezentāciju. Liels paldies arī par tik ļoti skaidro nostājas paušanu no komisijas punktus par šiem astoņiem aspektiem, pie kuriem mums vajadzētu strādāt. Manuprāt, mums sākumā ir jākoncentrējas uz skaidru vadības paušanu. Uh, un skaidru mērķu noteikšanu starp Eiropas parlamentu, padomis un komisijas pārstāvjiem. Turklāt mums ir jāapzinās arī, kādi ir pieejamie līdzekļi. Ortunkungs runāja par astoņām iniciatīvām, par ilgspējīgu turismu, kas ir jāveicina, un šeit gribētu pajautāt, vai ilgspējīga turisma veicināšana varētu būt integrēts turisms. Piemēram, ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, kurus mēs nedrīkstam atstāt novārtā. Arī viņiem ir jāpiedāvā šīs jaunās iespējas, arī viņiem jādod iespējas piedalīties e, jaunās e, darba vietās mūsdienu gadsimtā turismā. Mēs runājam par izaugsmi pieaug kā, turistu skaits. Šajā gadā mēs runājam par sastarpējo savietojamību. Bet tad man rodas jautājums mūsu komitēja, kā mēs tiešām varam īstenot šo sasaisti, lai sasaistītu pilnīgi visus transporta veidus. Mūsu ziņojumos mēs uh, nerunājam par šo uh, šiem integrētajiem transporta veidiem, un šeit vēl ir daudz darba darāms. Un noslēgumā vēlējos teikt, ka mums ir jāpieņem konkrēta nostāja, piemēram, pie mums Basku zemē ir pieejams instruments, lai skaidri pateiktu mūsu nostāju. 35% no turistiem, kas apmeklē Basku zemi, to mēs esam konstatējuši, izmantojot uh, tiešais instrumentu, šie turismu turisti izmanto šo internetā pieejamo instrumentu, un tādēļ mēs nodrošinām labu servisu. Tātad mums ir jāskoncentrējas uz pārvaldību, uz mērķu noteikšanu, jāapzinās, kādi ir mūsu pieejamie resursi. Vēl gribēju pieminēt, ka ir jāiesaista reģioni visā plānošanas procesā, kā to teica arī Ortun kungs. Paldies! Paldies, Džilevens kundz, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! vai drīkstu atsaukties uz kolēģiem un apsveikt šo paredzēto programmu turismā jomā. Tāpat arī vēlos pateikties Ortun kungam par prezentāciju, kas tiešām pārklāja ļoti eh, daudzas politikas jomas turismu politikā Eiropas Savienībā. Tiešām pastāv potenciāls, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi, turisma sektorā, un tas ietekmētu visu Eiropas Savienību. Es esmu pārstāvu Velsu, kurai ir ārkārtīgi liels potenciāls. Ilgspējīgs turisms, ilgspējīga izaugsme, tā ir atkarīga no vesels virknes dažādu faktoru, piemēram, labi transporta savienojumi, uh, savienojumi starp uh, vietējo uh, vietējiem lauku reģioniem, vēsturi, kultūru un tā tālāk un tā joprojām. Visas tās lietas, kas jau tika pieminētas. Tika pieminēts priekšlikums eh, kopīgām publiskā un privātā sektorā partnerībām. Un, manuprāt, šeit vajadzētu koncentrēties uz tādiem lieliem projektiem, taču mans galvenais jautājums ir par to, kāda būtu MVU loma šajos projektos, jo viņi ir galvenie spēlētāji īpaši reģionālajā līmenī. Un Norton kungs eh, teica, ka viņu nozīme tiešām pieaug. Ko komisija piedāvā konkrētas rīcības ziņā, lai atbalstītu MVU iesaistīšanu turisma attīstībā? Paldies! Inesā Jālas Sēnas kundze, lūdzu. Senders kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Vēlos sirsnīgi pateikties Ortun kungam par viņa plašajiem skaidrojumiem un vēlos arī sirsnīgi sveikt komisiju, kas pievērš tik lielu nozīmi turismam. Tā vēlas veicināt uh, krīzē tik cietušo nozari. Šo nozari ietekmē arī konflikts ar Krieviju, piemēram, Spānijā tas tā notiek. Un ņemot vērā visus šos trūkumus, kurus uh, spēcina dažādi ārpolitikas konflikti, mums ir jātiek galā ar šo situāciju. Un ņemot vērā to visu, es gribētu dzirdēt, kādas ir mūsu rīcības iespējas. Vēl ir jāņem vērā arī tāds vēsturisks aspekts. Tas ir saistīts arī ar citu komiteju darbu, un ne tikai ar darba grupas darbu, bet iespējams, ka mēs varētu šeit rīkoties. Tas attiecas uz tādiem turistiem, kas ierodas no Brazīlijas vai Ķīnas, tātad no ārvalstīm. Un saskaroties ar šiem turistiem, mums pastāv problēma kas ir jārisina. Runājot par līdzekļiem, atzīstu, ka turisms man vienmēr radīja tādu kā izmisumu. Parasti sasaukuma laikā mums reti izdevās um, tiešām spērt lielus soļus likumdošanas ziņā, un es domāju, ka mēs šeit varētu sadarboties daudz labāk un paveikt daudz vairāk. Taču, ja trūkst šāda juridiskā pamata, tad ir uh, grūti uh, rīkoties ar budžeta līdzekļiem, tādēļ mums vajadzētu strādāt šajā lauciņā. Un noslēgumā. Ir jāapzinās, ka tās personas, kas nepiedalās šajā īpašajā darba grupā, kā arī citas personas grib pievienoties, grib iesaistīties. Tika minēts, ka šajā darba grupā var pievienoties visi. Sākumā bija ļoti daudz locekļu, tagad to skaits ir samazinājies, taču, manuprāt, mums arī vajadzētu piedalīties, pat ja mēs neesam šīs darba grupas dalībnieki. Uh, Tātad šajā darba grupā ir maz dalībnieku skaits, bet daudz gribas piedalīties. Paldies! Man tiešām jāraugās, lai tiktu ievērots runāšanas laiks, citādi citas personas būs vīlušās. Nākamais runātājs Paskāla kungs. Un vēlreiz eh, vēlos arī sirsnīgi sveikt eh, dzimšanas dienā mūsu kolēģi. Manuprāt, tas bija vakardien. Liels paldies priekšēdētāji, paldies arī Ortuna kungām par jūsu sniegtajiem skaidrojumiem. Manuprāt, šodien uzklausītie priekšlikumi bija tiešām ļoti interesanti. Mums ir jāturpina darbs pie tiem. Nu, daudz laika nav palicis, un priekšēdētājs visu laiku atgādina mums, ka jāievēro mūsu runas laiki. Tātad ir pieejama šī īpašā darba grupa, un varu teikt, ka mēs kā spāņi ļoti interesējam, esam ļoti interesēti turismu nozarē. Mēs esam trešā lielākā valsts eh, pēc Francijas attiecībā uz turismu sektoru, un tādēļ tas mums ir ļoti būtiski, un mēs gribam arī izlabot pielaistās kļūdas. Mēs arī gribētu dzirdēt, ko teica Timerman kungs, eh, tātad mazāk noteikumu, taču labāki noteikumi. Vai tad šeit eh, nevaram saskarties ar pretrunu. Tātad no vienas puses mums vajadzētu būt mazāk noteikumiem, taču vajadzētu apmainīties ar labām praksēm. Un Spānijā mēs, protams, cenšamies eh, uzlabot un cīnīties uh, saistībā ar sezonalitātes radītajām problēmām Spānijā, un mēs arī strādājam pie eh, jauniešu lomas eh, turismā. Un mēs arī lielu uzmanību pievēršam Erasmus studentiem, ne tikai tiem studentiem, kas ierodas pie mums vienkārši, lai izklaidētos un piedzertos. Tātad mēs cenšamies cīnīties pret sezonalitātes aspektu turismā, taču koncentrējamies arī uz veselības turismu. Uh, ar turismu palīdzību var apmainīties ar kultūrām, var sasaistīt tās, un tādā garā mēs arī vēlamies nodarboties turismu jomā. Vēlos novēlēt visu to labāko mūsu koordinatoram darba grupā. Mēs ar jums noteikti sadarbosimies. Paldies! Jens Nilsen kungs lūdzu. Paldies! Man e, būtu divi komentāri, mēģināšu to saspiesti divās minūtēs. Vispirms par reģioniem. Ir jau taisnība komisijas pārstāvi teiktajam, ka tā saucamajās reģionālajās programmās visā Eiropā pār par 200 šīm reģionālajām programmām ir izveidojusi savas stratēģijas, lai prioritētu tieši turismu jomu. Tas savukārt nozīmē, ka lielākā daļa Eiropas budžeta, kas aiziet turismu attīstībai, aiziet caur reģionālo fondu un sociālo fondu. Es nezinu, bet es esmu eh, strādājis speciālajā komisijā un Tātad turisma nozarē novirzītie līdzekļi ir ārkārtīgi liela Eiropā, īpaši reģionos, un tas mums ir jāapzinās. Tāpēc es vēlētos ieteikt izveidotajai darba grupai, ka varbūt varētu, vēlētu organizēt kopīgu uzklausīšanu ar regi komiteju par turismu nozīmi reģionos. Nākamais eh, - inovācijas man e, nepa, inovācijas komisijas piedāvātajos astoņos punktos neparādās. Es pats nāku no Zviedrijas reģiona, kur mums ir ļoti īpašs e, nozara, tas ir slaloms. Iespējams, ka mēs esam viens no galvenajiem e, ziemas sporta centriem Eiropā. Un mēs jau pirms daudziem gadiem izveidojām tādu čekaru starp turismu, ār, ār aktivitātēm un kultūru. Tas nozīmē, ka turisms eh, ietekmē arī citas nozars, piemēram, eh, inovāciju, darbnīcu izveidi, kas mēģināja izveidot jaunus turismu piedāvājumus produktus. Tāpēc es uzskatu, ka turismu vajadzētu izmantot par sava veida centru, no kura pēc tam aiziet tāda kā spieķi uz daudzām citām nozarēm. Un es vēlētos, lai komisija arī šos reģionus vai šos centrus kā rata rumbas izmantot tālākai attīstībai. Lielas paldies! Paldies priekšsēdētāji, paldies um, Orton kungam par viņu sniegto pārskatu, saka Klons kundze. Es domāju, ka daudzus jautājumus mēs eh, tiešām varam izdiskutēt attiecībā uz MVU, uz eh, likumu vienkāršošanu, uz prasmju attīstīšanu un daudzām citām lietām. Es atbalstītu šīs iniciatīvas, taču, manuprāt, eh, darba grupai vajadzētu daudz konkrētāk pievērsties konkrētākām lietām. Es domāju, ka ik viens, kas strādā šajā nozarā, vēlas, lai viņu izstrādāts produkts ir atraktīvs un piesaistīt arvien vairāk turismus. Un es domāju, ka mums vajadzētu strādāt pie pieejamības, pie transporta uh, savienojumiem. Es nāku no īrijas, kas ir līdzīgs reģions kā Vels, un mēs noteikti šeit konkurēsim, tāpat kā ar pārējiem 200 reģioniem, taču tieši piekļuve uh, Un uh, transports uz īriju, tas ir ļoti būtisks jautājums. Es zinu, ka priekšādā jūs ļoti atbalstat vilcienus, taču mēs, mums nav savienojuma ar vilcieniem. Mums ir būtiski reģionālie uh, lidojumi un manuprāt, tiešām mums vajadzētu aplūkot visus šos 200 reģionus un paraudzīties, ko mēs varam izdarīt tieši, lai atbalstītu reģionālās lidostas, jo bez šādiem savienojumiem jums Mums nebūs turismu, mums būs vesela virkne plāna, taču mēs, mums nebūs iespēja kā turistus dabūt pie mums reģionos. Tātad es tiešām piekrītu Orton kungu teiktiem, taču es domāju, ka mums eh, varētu, vajadzētu koncentrēties uz tādu konkrētāku politikas izstrādi šajā jomā. Un, manuprāt, tiešām šie savienojumi ir būtisks aspekts turismā. Paldies! Klaudīs Angelārs Kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, mēs visi šeit diskutējam par ārkārtīgi nozīmīgu sektoru. Turisma sektors ir ļoti nozīmīgs mūsu ekonomikai. Tāpat arī ir būtiski atzīt uh, cik lielu lomu tas spēlē mūsu reģionos, īpaši attālākajos reģionos, un cik liels ir potenciāls šim sektoram. Šeit es gribu pieminēt īpaši Madeiru, Portugāles reģionu, no kuras es nāku un uh, kuram ir liels potenciāls turismā. Esmu ļoti pateicīgs ģenerāldirektoru kungam, Ortūnu kungam un saviem kolēģiem par jau paveikto darbu šajā ziņā, un es gribētu koncentrēties uz pāris ļoti būtiskiem aspektiem. Tas attiecas uz uzņēmumu noturību un pretošanās spēju krīzes laikā. raugoties uz šiem uzņēmumiem un šo uzņēmumu finansēšanas iespējām. Piemēram, kādas ir iespējas MVU apgūt līdzekļus? Un raugoties no Madēras autonomā reģiona skatu punktu, eh, šeit jāpiemina tāds aspekts kā klasteri. Tad arī tika pieminēta piekļuve lidostām, reģionālām lidostām, un es domāju, tas ir būtiski. Mums tiešām ir jārunā par reģionālo lidostu jautājumu un jānodrošina, lai eh, gala mērķi ir piekļu, piekļūstami eh, gaisa ceļiem. Rozenbergs kundze. Paldies. Eh, priekšsēdētāji noteikti nepastāv bažas par to, kā turisms Eiropas Savienībā konkurences jomā saskars ar problēmām, daudz lielākām nekā tas ir citos kontinentos. Taču es uzskatu, ka mums arī ir vairākas eh, prioritātes, īpaši Grieķijā. Mēs koncentrējāmies uz Eiropas turismu, mēs eh, noturējām dažādas starptautiskas konferences un tā tālāk, un tas eh, notika neraugoties uz smago ekonomisko krīzi, un pēdējos gadā mēs piedzīvojām izaugsmi turismu jomā. Ortunkungs, es vēlos sākumā jums ļoti sirsnīgi pateikties par šo plašo prezentāciju. Jūs pieminējāt astoņus būtiskus punktus, kurus eh, komisāri uzskatu par tik svarīgiem. Citos kontinentos nepastāv sezonalitātes princips tādā apmērā, uh, kā tas ir pie mums Eiropā turismā. Mēs vēl joprojām konstatējam, ka šī sezonalitāte dažās Eiropas Savienības valstīs ir ļoti valdoša, un, manuprāt, šīs darba grupas izveidošana ir ļoti būtiska. Ujeļī kungs arī pieminēja šos aspektus. Uh, un runāja arī par to, cik mums ir ierobežotas iespējas šajā jomā. Un es gribētu uzdot jautājumu komisijai drīkst. Cik lielā mērā tika um, veikta analīze, lai konstatētu, kur pastāv Eiropas turisma trūkumi konkurences jomā salīdzinājumā ar uh, starptautisko turismu citiem kontinentiem, piemēram, pie mums? manā valstī mēs saskarāmies, saskarāmies ar problēmām attiecībā uz dienvidu, austrumu, vidusjūras telpu, jo, piemēram, Turcija ir ļoti spēcīgs mūsu konkurents. Un otrs jautājums, kuru labprāt gribēju uzdot, vai komisija ir pārdomājusi to, kā spēcīgāk finansiāli atbalstīt tās valsts, kas atrodas eh, krīzes situācijā. Ir pāris uh, Eh, valstis, kuras vēl atrodas atbalsta programmā, un varbūt, ka arī iespēja tieši turisma jomā šeit paredzēt spēcīgāku finansējumu atbalstu. Tāpat arī gribu piekrist darba grupas koordinatoram, ka nav nepieciešams eh, rīkot īpašas eh, tikšanās ārpus mūsu komitejas ietvariem, taču uh, mēs varētu tādā mazākā lokā tikties biežāk, lai varētu nodrošināt šai komitejai informāciju par to, kas notiek dažādajās valstīs. Paldies! Liels paldies! Tagad es esmu pieteicies runāt, un Klundz kundze teica, ka es atbalstu īpaši uh, vilcienu satiksmi, bet viņa arī pareizi teica, ka ne visas salas vairs uh, eh, apmeklēt ar vilcieniem, un es arī atbalstu tiešām uh, lidojumus uz dažādiem reģioniem, kā piemēram arī Labzemi. Piemēram, manā dalībvalstī ir 30 km attālums starp divām pilsētiņām, kur pastāv reģionālās lidostas. Šādas li lidotas mēs nevaram atbalstīt. Jā, mēs vēlamies atbalstīt Eh, dažādus reģionus, un šeit ir jāpievēro līdzsvaru princips. Paskalkungs teica, ka mums ir problēma ar sezonalitātes aspektu. Šeit arī pastāv iespējas, piemēram, Somijā un Zviedrijā ir ļoti jaukas distanču trases ziemā, un kas tad notiek vasarā? Šeit eh, pa šiem ceļiem brauc ar riteņiem, tātad sezonas vairs nav tik būtisks. Tas pats notiek arī Austrijā, ir iespējams šīs eh, sezonalitātes aspekta apetiet Un varu teikt, ka riteņbraukšanas jomā pēdējos gados ir pieaudzis, eh, izaugsme ir ievērojama un ir pierādīts, ka dienā riteņbraucēji izdod vairāk nekā autobraucēji. Tātad izmaksas šeit ir ļoti mazas, taču ieguvumi ir ārkārtīgi lieli. Tātad šeit ir ļoti liels potenciāls, un jūs pieminat arī veselības aspektu. Šeit arī vēlos pieminēt, ka tie, kas nebrauc ar riteņiem, šīs personas ir trīsreiz biežāk, eh, trīsreiz biežāk slimo nekā pārējie, un turklāt par pieciem gadiem ilgāk dzīvo. Tātad veselība, sports un finanses to visu var apvienot, un varu tikai jums teikt, eh, rīkojieties attiecīgi, un tad jūs arī nodrošināsiet nākotni gan jums, gan sabiedrībai. Paldies, un tagad došu vārdu Dortun kungam. Thank you very much. <clears throat> Paldies, paldies visiem, kur izteica savus komentārus, paldies par jūsu izteiktajiem atbalstu vārdiem, idejām un komentāriem. Es e, mēģināšu runāt lakoniski, jo saprotu, ka jums vēl ir daudz citu jautājumu izskatām šajā komitejas sēdē, un tomēr vēlētos e, atbildēt un iekļaut savos atbildes vārdos visus komentārus, kas šeit bija. Vanden Kampa kungs, uzsāk ar ļoti vieglu, manuprāt, jautā, atbildām jautājumu, kā izveidot um, saikni un kā izveidot līdzsvaru starp turismu pieaugošajiem apjomiem un drošību. Runāšu tagad, nu, izējot no savas pieredzes, jo šeit neuzsāksim tagad diskusijas par drošības pasākumiem. Tā ir ļoti specifiska joma, un par to atbilda Eiropas eh, komisijas priekšsādātāja vietniece Mogarīnī kundze. Tomēr e, vēlētos pateikt, ko turisms nozīmē man un manam ģenerāldirektorātam. Vispirms drošība, protams, turistiem ir viens no svarīgākajiem apsvērumiem. Un e, ir turisti gan no dalību valstīm Eiropas iekšienē, gan arī no ārējām valstīm, kuri sūdzās par turismu drošības līmeni. Pie tam ne tikai no terorismu draudu aspekta raugoties, bet, e, piemēram, ķīnieši, kuri ierodās Eiropā, ļoti bagāti turisti, kuri ir aplaupīti, kuriem uzbrūk tieši eh, ļoti tā kā drošos galamērķos un luksus galamērķos. Un, protams, ka no turismu politikas viedokļa raugoties no Eiropas viedokļa mēs to sakārtot nevaram, tas ir dalību valstu kompetencē. Uh, Tas attiecās ne tikai uz no ārvalstīm Eiropā ierodošamies turistiem, bet arī Eiropas iekšējiem turistiem. Turismam ir jābūt drošam. Atminos, ka te Jānī kungs ir teicis un atkārtojas to vairāk kārt, ja mēs vēlamies pārskatīt vīzu, pārskatīt, pārskatāmo vīzu politiku saslēt kopā ar drošību, tad ir jārunā par drošību kā galveno aspektu. Terorisms tas ir drauds, bet eh, mēs nevaram izmantot vīzu politikas instrumentus, lai pilnībā izvairītos no teroristu ierašanās Eiropā, jo šobrīd teroristi jau dzīvo dalību valstīs. Tāpēc es personīgi uzskatu, ka mums vīzas vajadzētu izmantot tieši, lai strādātu no drošības aspekta raugoties. Mums, protams, ir jābūt veselai virknē drošības pasākumu, bet tas jau ir jāīsteno dalību valstīm. Dalību valstis eh, īsteno robežu kontroli, un robežu kontroli ir cieši saistīta ar Eiropas migrācijas politiku. Jā, migrācijas politika ietekmē arī turismu, bet eh, pēc mūsu domām drošību nevar sakārtot, izmantojot vīzas instrumentus Tas ir dalībvalsts kompetencē, protams, sadarbojoties ar komisiju, mums ir izveidota ārējās un drošības politikas kompetence, jā. Tātad tas bija atbildot uz pirmo jautājumu uzdevēju. Demontas kundze uzdeva jautājumu par, patiesībā vairāk bija jautājumu, bet e, varbūt tematiski to varētu runāt par tādu kā turisma brenda izveidošanu, zīmola izveidošanu. Eiropā ir ļoti daudz labu galamērķu, un eh, mēs esam visbagātākais eh, kontinents pasaulē tieši turisma galamērķu un turisma tēmu ziņā. Šeit mums vajadzētu daudz vairāk eh, sadarboties. Es, protams, piekrītu, ka eksistē konkurence. Vairāk jau pieminēja, ka gan dalību valstu ietvaros, gan arī Eiropas Savienības ietvaros galamērķi konkurēt savā starpā. Un tomēr ekonomiski un ilgtspējīgi ir daudz labāk sadarboties. Ja mums izdosies izveidot ļoti labas pārnacionālas tematiskās turismu līnijas, tad, piemēram, krievi, indieši, brazīļi, ķīnieši, amerikāņi ierodoties Eiropā, būs ieinteresēti šajos jaunajos produktos, kas eh, piesaistīs turistus, jo gala beigās eh, ārzemju turisti ierodās Eiropā. Protams, viņi apmeklē Romu, Venēciju, Londonu, bet viņi ierodās Eiropā, un mums to vajadzētu izmantot iesaistot dalību valsts, dalību valsts turismu organizācijas, atbildīgās iestādes, reģionus, visus spēkus apvienojot, mums vajadzētu veicināt Eiropas atpazīstamību un Eiropas galamērķu atpazīstamību. Patiesībā tam atvēlētie resursi ir smieklīgi, bet e, budžeti, kas ir dalību valstu turismu organizācijām, piemēram, Visit Britain spāņu organizācijai. Viņiem ir pāri par vienu miljārdu eiro. Vai jūs ziniet, kāds ir komisijas budžets, eh, kurš strādā ar šīm trīs grupām un sadarbojās ar turisma organizācijām Eiropā? Kāds ir budžets, lai veicinātu turismas atpazīstamību? Viens miljons. Smieklīgi. Vai jūs ziniet, kāds ir Brand USA budžets? 140 miljoni Zvi eh, Šveices 90 miljonu Šveices franku. Vācija, piemēram, Bavārija, Reinas ielēja pār par 60 miljoniem eiro ir šo turismu organizāciju budžets. Vai jūs ziniet, ko eh, dalību valstu organizācijas maksā kopējai turismu organizācijai Eiropā? 100 tūkstoši. Un es ceru, ka Eiropas kompānijas eh, tiešām izmanto šīs iespējas un runiet par 300 līdz 500 tūkstošiem eiro. Viņas maksā Brand USA budžetā. Smieklīgi, viņas maksā daudz vairāk ārzemēm nekā šeit. Par to mums ir jārunā, dalību valstīm tas ir jāsaprot, ka tikai sadarbojoties mums kopīgi izdosies šo mērķu īstenošana. Standartizācija. Nākamais jautājums. Jūs pieminējāt standartizāciju drošībā. Eiropas Savienība ir sagatavojusi eh, rekomendācijas jau 87. gadā datu drošības eh, sagatavošanā. Eiropas līmenī tiek dalīgs daudz, un tomēr daudz vēl ir darāmā. Problēma varbūt ir tāda, ka mums trūkst harmonizācijas, ne tikai trūkst, tā ir pat aizliegta. Un tomēr esmu pārliecināts, ka mēs vēl varam darīt daudz vairāk. Bet eh, Timerman kunga piedāvātais labākas regulācijas plāns arī ļaus kaut ko šeit sakārtot. Pie tām eh, plānojumam ir jābūt nopietnam, tam ir jābūt caurskatāmam, tam ir jābūt eh, pārbaudāmam, ja jau mēs to vēlamies īstenot, tad tam ir jābūt arī izmēramam, ja vēlaties. Arī reģioni, protams, lielākā daļa likumdošanas sagatavošanas un īz, lielākā daļa likumdošanas tiek īstenot reģionu līmeņos, tāpēc reģioniem ir ļoti būtiska loma spēlējama. Mēs eh, sadarbojamies ar veselu virkni reģionālo sadarbības organizāciju, mēs veidojam tā saucamos ķekarus Eiropas uzņēmēju darbības tīkla ietvaros, mēs mēģinam veicināt turismu atpazīstamību. Kāpēc? Vairāk jau nu no jums jau pieminēja, ka daudz vairāk vajadzētu izmantot šīs reģionālās iniciatīvas, jo reģionu līmenī darbojās arī MVU. Mēs nevaram sadarboties konkrēti ar MVU, bet mēs varam sadarboties ar reģioniem, kuros šie MVU darbojās. Mēs esam, protams, izveidojuši dažādus portālus MVU, lai palīdzētu viņiem uh, veicināt savu atpazīstamību digitālā līmenī, jā, un tomēr reģioni ir galvenie spēlētāji. Nākamais budžets. Mēs esam palielinājuši budžetu. Pēdējā desmitgadē mēs e, esam palielinājuši turismam 2-3 miljonus, un šobrīd 12, 13, 14 atkarībā kā mēs rēķinām, bet jau šobrīd mēs esam sasnieguši apmēram 15 miljonus Nākamajā 16. gada budžetā mēs palielināsim vēl vairāk, to pieprasīja jau te Jānīkungs. Šobrīd septiņu gadu laikā mums ir paredzēti 105 miljoni. Man ir palielināts darbinieku skaits no 15 pirms pāris gadiem līdz 24 šodien. Tātad lietas notiek pozitīvā, lietas attīstās pozitīvā vilzienā. Ortonko. Vai jūs varētu lūdzu drīz pabeigt jūsu uzstāšanos? Par sezonalitāti. De Grandes kungs to jau pieminēja. 28 priekšlikumi ir izteikti attiecībā uz senioru un jauniešu turismu. Mēs raugamies uz uh, šiem piedāvājumiem, uz aptvērumu, um, uz uh, dažādu uh, valsts un uh, privātu um, dalībnieku iesaistīšanu. Un vēl viens jautājums - pieejamība cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti. Protams, mēs strādājam un tomēr Mums ir eh, ārkārtīgi daudz eh, darāmā, un es tikai vēlējos pieminēt, ka uh, turisms ir jāpadara atpazīstamāks un cilvēkiem vairāk vajadzētu izmantot tur, turismu sniegtās iespējas. Turismam ir jābūt arī atbildīgam, un kā jau teicu, katram līmenim ir jāuzņemās sava atbildība. Tagad mēs sagatavojam Eiropas hartu atbildībai turismā. Priekšsēdētāji kungs šķiet, ka es esmu atbildējis uz visiem e, jautājumiem. Nākamais e, ārējie reģioni. Mēs pirms nedēļas, pirms divām, organizējām reģionu semināru, kurā tieši skatījāmies uz šo reģionālo skatījumu turismā un ķekar skatījumu. 3. martā, ja pareizi atceros, mums būs e, paredzēta seminārs par ostām. Mēs vēlamies izveidot visu Eiropas eh, ostu tīklu - Baltijas jūra, Atlantijas okeāns, Vidusjūra, visas ostas kopā, jo pagājušajā gadā komisija pieņēma mm, jūras uh, turisma stratēģiju un esmu pārliecināts, ka vai tā būs darba grupas tikšanās vai dažādu citu grupu tik, tikšanās, esmu pārliecināts, ka mums vēl ir daudz darāmā un esmu pārliecināts, ka mēs kopā to darīsim. Un es tuvākos mēnešos esmu pārliecināts, ka mēs vēl par to runāsim. Paldies! Paldies, un tagad Olēja kungs. Látszik, hogy... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Man liekas, ka pēdējo pusotru stundu laikā mēs redzējām, ka ir ļoti daudz, kas diskutējams. Es domāju, ka sadarbojoties ar Ortonu kungu un Eiropas komisiju, mēs varēsim virzīt šo jautājumu uz priekšu. Esam izteikuši iniciatīvu un partnerattiecību programmu turisms. Uh, attīstībā. Es ceru, ka sadarbība būs veiksmīga ar visiem iesaistītajām pusēm. Ceru uz labu sadarbību ar Ortonu kungu nākošo nedēļu un mēnešu laikā. Un noslēgumā gribu teikt, ka mēs tik daudz runājam par Ķīnas turistiem. Cik nozīmīgi Ķīnas turisti nākošo nedēļu mēnešu gadu laikā būs, arī to es zinu. Un tādēļ esmu organizējis, ko saistībā ar šo jautājumu mēs uzņemsim delegāciju. Gribu arī ar šo iniciatīvu atbalstīt Task Force jeb darba grupas darbību un paziņošu koordinatoriem, kā var pieteikties ceļojumam, ko esmu organizējis. Un paldies par, atve, par šim jautājumu veltīto laiku. Paldies! Paldies, līdz ar to ir beigusies pirmā turismam veltītās darba grupas um, sēde. Tagad uh, ceturtais punkts darba kārtībā, bet uh, sveicu Danielu Deltanu, EKR. Viņš nav zālē, bet Džekī noteikti viņu informēs par šiem laba vēlējumiem. Nākošais ir ceturtais punkts. Um, Tas ir svara un gabarītu direktīva, ieteikums otrajam lasījumam. Uzreiz došu vārdu um, ar referentam Laištrīda kungam. Um, Liels paldies. Nu, pagaidīsim brīdi, kamēr uh, situācija kļūs mierīgāk šeit, kamēr nomierināsies zāle. Ich glaube, jetzt kannst du anfangen. Nu, tagad var sākt. Paldies. Thanks very much. Uh, Dargie kolēģi, sākumā vēlos pateikties par lielo atbalstu diskusijās ar padomi un komisiju. Tas nebija viegls darbs, šis dosie bija ļoti delikāts, taču es domāju, ka rezultāts ir diezgan veiksmīgs un, cik es sapratu, visi ēnu referenti, kas piedalījās, varēja atbalstīt šo rezultātu, kuru saņēmām. Šeit ir vairāki jautājumi, par kur runājām sarunās, un pirmās labās ziņas ir tādas, ka šis jautājums par pārobežu jautājumu tika atrisināts tādā veidā, par kādu arī mēs parlamentā bijām nolēmuši. Tātad šis lēmums gandrīz netika mainīts, un mums paveicās, ka padomas viedoklis bija gandrīz identisks mūsējam. Un sistēma ir tāda, ka tur, kur tiek izmantot lielāki, augstāki vai smagāki automobīļi, tos drīkst izmantot bez jebkādām problēmām, tie drīkst pārvietoties arī pāri robežām, tas ir ļoti būtiski ne tikai Ziemeļa Eiropā, bet arī uh, apvienotajā karalistē un īrijā, kur arī jāsaskaras ar šādiem jautājumiem. Tāpat arī citas problēmas tika atrisinātas, eh, teikšu, diezgan labā veidā, un tagad eh, izskatīšu tās pēc kārtas, lai būtu skaidrība. Runāt par uh, daudz uh, vidē draudzīgākiem motoriem, tad padome piekrita, ka arī atkritumu radītais um, siltums ir sava veida resurs, un ka šeit panāktie tehniskie um, risinājumi ir diezgan labi un saprotoši, un mēs vienojāmies atradām risinājumu trīs asu savienotajiem transporta līdzekļiem. Tad runājot par attiecīgo pēdu konteineriem, par 45 pēdu konteineriem, šeit eh, mēs eh, pieļāvām šos konteinerus regulārā satiksmē. Tiek pieļauts, ka tie ir pa 15 centimetriem garāki, lai varētu izmantot šos 40 pēdu konteinerus, šie kravas transporta līdzekļi. Tad bija arī jautājums, vai drīkst izmantot mazākus konteinerus. Un mūsuprāt ir saprātīgi, ka arī var izmantot mazākus uh, konteinerus ar šiem kravas transporta līdzekļiem. Citādi tie transportētāji, viņam katram konteinera veidam būtu jāiegādājas savus kravas transporta līdzekļus, un tas jau nebūtu loģiski. Saistībā ar to mēs arī pieskārāmies starpmodālajiem transporta definīcijai, un, manuprāt, mēs atradām diezgan interesantu veidu, kā definēt šo jēdzienu. Principā mēs komisijai lūdzām pārskatīt visu šo starpmodālā transporta definīcijas, starpmodālā transporta definīcijas pārskatīšanu. Viens interesants aspekts uh, diskusijās bija aerodinamiskās drošības ierīces, un šeit tika nošķirtas priekšējās un aizmugurējās ierīces. Ar aizmugurējām ierīcēm mums nebija tik liela problēma, šo aprīkojumu mēs vienojāmies par maksimālo, maksimālajām gabarītiem, kad šīs aprīkojums ir vai nu ielocīts vai atlocīts, un ka šis maksimālais slieksnis ir 200 mm. Tas nodrošina to, ka šos kravas transporta līdzekļus var izmantot arī uh, dzelzceļ, uz dzelzceļa. Un tad uh, jautājums par to, kā mēs īstenosim šīs normas, Mēs šeit vienojāmies par ļoti smalki izstrādātu pamatkritēriju eh, sārakstu, kas ir ļoti būtiski, un tad mēs akceptējām, ka tos var pieņemt ar īstenošanas tiesību aktiem, nevis delģētiem tiesību aktiem, taču šis ir vairāk tāds tehnisks dabas jautājums, kuram nav nekādas politisko sēku spēku. Viss sarežģītākās diskusijas, kuras gandrīz izgāzās, manuprāt, bija tieši aerodinamiskie. aprīkojumi. Šeit mums bija pilnīgi divi dažādi viedokļi starp padomi un parlamentu. Mēs gribējām, lai šīs normas stātos spēkā uzreiz, un uh, otrs ricinājums bija, lai būtu pārējais posms, un mēs sasniedzām kompromisu. Būs iespējams, ka šis aprīkojums, e, ka tam, tas ir jāizmanto pēc iespējas ātrāk, un lai to izmainītu, ir nepieciešams, būtu nepieciešams jauns tiesība akts. Tātad šī bija pamat problēma, un e, galvenākais uh, likumdošanas akts ir eh, tipu apstiprinājuma regula, tātad šī regula būtu jāmaina, lai varētu izmainīt eh, šo aerodinamisko aprīkojumu prasību. Un viena lieta, kas ir ļoti būtiska visā Eiropā, ir tāda, ja dalībvalsts vēlas izmainīt kādas lietas, tur nav nekādu problēmu, taču eh, problēmas saskars tad, kad tas ir jāizdara Eiropas mērogā. Un mēs kompromisā paredzējām pārējais posmu trīs gadu garumā pēc eh, tipa apstiprinājuma regulas stāšanās spēkā. Un komisija rakstiski arī apliecinājusi, ka šis eh, tiesību aktu priekšlikums vēlākais tiks eh, pausts 2016. gadā. Tas nozīmē, ka mēs pātrināsim nepieciešamu likumdošanas procesu, uh, jo citādi mēs um, nezināsim, kāda komisija kaut ko darīt šajā lietā. Un turklāt būs iespējams tirgū īstenot aerodinam, šo aerodinamisko aprīkojumu. Un galvenā problēma laikam bija tāda, ka lielākā daļa ražotāju vispār negribēja īpaši ļoti ietekmīgās valstīs šo aspektu. Un Diemžēl viņiem eh, neizdevās gūt panākumus, mēs eh, uzvarējām šajā cīņā. Turklāt vēl vairākas dalībvalstis gribēja, lai šie aerodinamiskie pasākumi tiktu īstenoti daudz ātrāk, piemēram, apvienotā karalistē, kur ir eh, ļoti liela iedzīvotāju skaits, kā piemēram Londonā, un kur vēlas, lai šīs um, vadītāju kabīnes būtu daudz drošākas šīs virsbūves kabīnēm. Un tad vēl bija jautājums par um, svēršanas aprīkojumu, vai tam jābūt iebūvētam vai eh, jābūt, jāatrodas uz ceļiem. Un tad, ja šis kravas automobils ir aprīkots ar iebūvētu uh, svēršanas aprīkojumu, tad tas um, būtu saistīts ar uh, komunikāciju. Nu, viens puses mēs, mm, tas, tā nav tāda lieta, kas būtu jāpieprasa, taču šajās sarunās konsultēties ar mūsu ekspertiem, mēs zinām, ka visiem jauniem kravas automobīļiem, ka tiem, tie būs apvienot ar uh, kaut kāda veida mēra aprīkojumu uh, ātrumu pārslēg uh, kārbā, un tad tā tad. Uh, ik viens eh, šoferis eh, jau zinās apmēram savu masu, un tātad mēs iegūsim šos datus, un arī šoferis būs informēts par šiem datiem. Tātad šeit arī tika atrasts risinājums. Un mēs arī ieguvām šajās sarunās pārskata klauzula trīs gadi pēc direktīvas transponēšanas pos, uh, mirkļa, un tad uh, komisija ir jāpārskata šis teksts. Manuprāt, tātad šis pārējais posms ir 24 mēneši. Un vēlākais līdz 2017. gada beigām visiem šīm jaunajām normām jābūt īstenotām. Beigās var teikt, ka šis ceļš, kur gājām divu gadu laikā, tas bija tiešām garš, man tas izlikās kā pieci gadi. Uh, Un es tagad domāju, ka mēs uz kādu laiku varam atlikt šo jautājumu malā. Paldies, paldies un sirsnīgi jūs sveicu, Vim Panderkampa kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, uh, paldies. Es uh, redzu, uh, cik smagi ir bijušas, bijis, uh, cik smags ir bijis šis process, to redzu. Uh, Pēc Leistrīda kunga matukrāsas, matukrās ir, matu ir kļuvuši sirmāki un šie divi gadi tiešām novecošanas izteiksmē atbilst pieciem gadiem. Paldies Leistrīda kungam par rezultāti. Es esmu no Nīderlandes, tautas partijas koordinātājs transporta jautājumā un Nīderlandiešiem patīk lielas mašīnas un lielas Uh, smagās mašīnas. Tas īsti nav, ko mēs vispār gribējām, bet, nu, tas vismaz ir mēģinājums. Bet, nu, ir tāda um, neliela neskaidrība. Attiecībā uz ieteikumu daži mums saka, jā, Leišpriedkungs uh, ir modificējis tekstu, bet es domāju, respektīvi es saprotu, ka tie teksti, kas ir modifikācijas tekstā, uh, ir kompromisi, kas ir uh, sasniegti triloga laikā. Es ceru, ka tas ir skaidrs visiem. Šeit neiet runa par uh, Leichtfrīda kunga iniciatīvu, bet gan uh, mēs runājam par kompromisa tekstu. Ja uh, es neesmu pareizi sapratis, tad lūdzu labojiet mani. Un visā citādi paldies, paldies Leichtfrīda kungam. Un uh, nākamreiz uh, lūkšu piešķirt viņam vieglāku dosie. Pagaidiet, pagaidiet. Eh, Artugkungs sākumā ēna referenti. Van Dālenkungs. Paldies, priekšstādākungs. Arī es gribu izteikt eh, apsveikumu Pradas eh, Leistrīdkungam. Viņš jau gadiem ilgi strādā pie šī jautājuma. Un noteikti tas nav bijis, nu, nekādā ziņā vienkāršs darbs. Uh, tagad ekon, uh, ekonomiskās uh, tādu lielāku mašīnu jautājums, vai tas ir labi um, ceļdrošībai, videi un uh, citiem jautājumiem. Šeit neredzu um, nekādas. Uh, saiknes eh, starp eh, nelaimes gadījumiem, eh, nelaimes gadījumu pieaugumu un arī tā sauktiem ekoveniem vai ekokombiju mašīnām lielajām. Atgriežoties pie tā, kas bija teikts, es domāju, ka uzklausot to, ko teica uh, Leistrīd, kungs, es gribētu uzklausīt uh, vēl, uh, varbūt sekretariāts vai juridiskais uh, dienests teikt, vai, nu, kādā situācijā mēs esam jautājumā par šīm lielajām ekoloģisku draudzīgajām mašīnām. Es zinu, ka ir pielikums, un pielikuma daļa ir bijusi svītrota. Un, respektīvi, te, padoms tekstā ir um, viena teksta daļa, un uh, es ļoti precīzi gribētu uh, zināt, par ko īsti mēs šeit runājam, jo priekšsēdētāja kungs uh, izmantojot šos uh, um, jēdzienus un šos, šis, uh, šos lielos motors, uh, ekoloģiski raucīgos, uh, jo ir uh, uzņēmumi, uh, kas uh, pārdod. Uh, ziedus Vācijā un Austrijā un uh, izmanto lielās uh, mašīnas, un es gribētu ļoti konkrēti uh, zināt, ļoti skaidri zināt, kas ir precīzi šajā tekstā, jo šeit ir um, atšķirības starp otro pielikumu un tekstu, ko parlaments un uh, padome ir uh, likuši priekšā. Es uh, gribētu saņemt komentāru no Leišprīda kunga, no sekretariāta un arī no juridiskā dienesta. Paldies! Paldies, noteikti jums būs skaidrojums, jo uh, Leišterīt kungs uzstāsies noslēgumā. Tagad gazīna. Meisnere. Paldies, paldies um, Jargam Leištrīdam. Darbs ir bijis ļoti sarežģīts un trilogā mēs tiešām sasniedzām uh, akceptējams, saprātīgus um, risinājums tieši šajā jautājumā zinām uh, par smagajām mašīnām. Uh, mēs zinām, ka viedokļi ir atšķirīgi. Uh, Tas, ko gribējām, nav tekstā iestrādāts, bet um, arī jau tika teikts, ka tur, kur dalība valstīs uh, uh, ir citi risinājumi, uh, tie var tikt piemērot, un, piemēram, arī Skandināvijā. Komisija um, teica, ka šie teksti jau um, tiešsaistē ir pieejami. Mēs runājam par visu Eiropas risinājumiem, un tik norādīts arī uz to, ka ja uh, tādas kabīnes tiek uh, izveidots, uh, kas ir labāks, tad, protams, ka tas ir uh, iespējams, bet mēs gribētu risinājumu visā Eiropas mērogā, jo uh, mašīnas pārvietojas visā ne, uh, Eiropā. Mēs neesam īsti spējuši to, ko gribējām. Nu, piemēram, ka tikai pus uh, kabīna var uh, tā kā pār uh, karsveidā būt. Uh, Padom to negribēja, arī citiem jautājumiem padomu nepiekrīt. Nu, es domāju, ka kopumā tas ir tāds atbalstāms kompromiss. Un šeit ir arī pārskatu klauzula. Tas mūsu skatījumā bija ļoti no, nozīmīgi, jo komisija tad attiecībā uz uh, tiem izmēģinājumiem, kas ir attiecībā uz garākām mašīnām iesniegs. Uh, Skaidram ziņām mēs, protams, gaidām uz to. Nozīmīgi nu, ir tas, lai visi tie, kas strādā šajā nozīmē, zinātu, kas juridiski ir atļauts un ko uh, viņš var darīt un ko ne. Un es domāju, ka tas ir ļoti saprātīgs uh, kompromiss risinājums, kas ir sasniegts. Lai arī ne viss tas, ko gribējām, ir sasniegts. Nu, trilogos parasti tas tā ir. Tagad uh, uh Kilinga kundze. Arvasa puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kungi. Vēlētos pateikties Laitfrīd kungam par ļoti interesanto ziņojumu, jo viņš ir strādājis ļoti, eh, ļoti strukturēti. Protams, ka šie jautājumi izraisa emocijas, pat ļoti spēcīgas emocijas, un tas jau ir saprotams, jo mēs runājam par visām Eiropas Savienības valstīm atbilstīgiem noteikumiem kravu pārvadājumos. Es vēlētos visiem atgādināt arī to, ka Eiropas eh, dalību valstis eh, atšķirās no citām valstīm, un tāpēc eh, dalību valsts atšķirās savā starpā, un tāpēc arī atšķirās prasības. Es nāku no Somijas, un ne visi pakalpojumi kur ir pieejami citās dalību valstīs, piemēram, saistīti ar pārvadojumiem pa dzelzceļiem, attiektos arī uz mūsu valsti. Mums ir jābūt elastīgiem pasākumiem, mums ir jābūt instrumentāriju kopumam, kas tiešām mums ļautu efektīgi un videi draudzīgi, draudzīgi pārvadāt eh, preces un izējumateriālus ar vienu konteineru. Un tomēr Es e, nevēlētos e, mest visas Eiropas valstis pār vienu kārti, un arī šajā jautājumā viedokļi noteikti atšķirsies. Un tomēr es no sirds ceru, ka arī nākotnē mums izdosies ņemt vērā Eiropas dažādību, ģeopolitisko situāciju, un arī no šāda rakursa raugu, draudzīties uz Eiropas loģistiku, jo dalību valstīm prasības ir dažādas. Šeit tika pieminēts arī padomē panāktā vienošanās, un es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kur ir piedalījušies šajās ļoti auglīgajās diskusijās un sadarbībā. Es eh, no tiesas ceru, ka mēs kā kopīgo izaicinājumu atcerēsimies arī to, ka ir jāsakārto Eiropas loģistikas konkurētspēja. spēja Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs to nodrošinātu. Un vēl e, somu humors. Es saprotu, ka arī šajā jautājumā ne vienmēr viena lāča āda derēs visām galvām. Un ar to es gribētu teikt, ka mēs visi esam dažādi un pie tā arī paliksim. Paldies! Danke solange man das Recht hat, auch keinen. Nu, labi, cik tālu visiem ir tiesības uh, uh staigāt arī bez cepures, tad es uh, tam piekrītu. Paldies. Oh, well, thank you very much, Chair. Uh... Paldies, uh, priekšsēdētāja kungs. Saka Evans kungs, es vēlētos pateikties uh, Laifrīda kungam par viņa sasniegto un jebkurā gadījumā nosirmojuši matu pati tikai jums piešķirs uzticību. Zaļo grupu atbalstīs jūs ieteiktās rekomendācijas, gan balstoties uz trialogā panākto vēlēšanos ar padomu, gan arī uz komisijas teikto. Līdz ar to grozījums neiesniegsim. Tomēr, tomēr e, vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka visbūtiskākais jautājums ir pārobežu. Un e, šajā jautājumā vēl ir vēlama lielāka skaidrība. Vēl viens moments bija par šiem kabīņu izmēriem un dizainu un to, cik ļoti svarīgi ir, lai no kabīnes būtu tieši pāredzamas visas e, puses. Tam ir jābūt obligātam pasākumam, mēs nevaram to atstāt kā brīvprātīgu voluntāru ideju. Tātad kabīnu dizains jābūt visam redzamam. Priekšsēdētājs, paldies! Lūsija Andersona, lūdzu. Well, I think we've made great progress. Jā, es eh, tiešām uzskatu, ka mēs esam panākuši ārkārtīgi daudz. Vēlētos pateikties gan referentam, gan visiem, kur piedalījās eh, šajās, eh, šajās sarunās. Arī Lielondonā runājot par drošajām kravas automašīnām, tas ir ļoti saistīts ar blīvi apdzīvotu vietu mobilitātes jautājumiem. Uh, Tas tiešām ārā attiecās uz lielu Londonu. Londonā vēl mums ir ļoti, ļoti daudz darāmā, lai nodrošinātu tā saucamās eh, drošās kravas mašīnas. Raugoties uz eh, ceļu drošības statistiku pēdējo trīs gadu laikā, tad gandrīz tūkstots gājēju Londonā iet bojā, ir gājuši bojā pēdējo trīs gadu laikā, un pāri par 500 eh, velosipēdistiem. Uh, ir gājuši bojā vai guvuši smagas traumas pēdējo trīs gadu laikā. Ir skaidrs, ka lielākā daļa no šiem, šiem nāvas gadījumiem ir tieši kravas mašīna izraisīta. Un tad, protams, ir tā līnija, ko novilksim, kur tad mēs novilksim šo līniju, kas ir drošas kravas mašīnas pilsētās ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams darboties kopīgi. Tuvākajos divos gados ir paredzēts mēra vēlēšanas Romdonā, un mēs par šo jautājumu runājam, kur vien varam un kad vien varam. Es eh, saprotu, ka daudziem kolēģiem citās lielpilsētās Eiropā ir līdzīga problēma. Es nezinu, vai atbilde būtu pilnībā aizliegt kravas mašīnu ierašanos lielpilsētas teritorijā, un tomēr ir pienācis pēdējais laiks, lai politiskie vadītāji lielpilsētās vismaz paraudzītos uz iespējām, gan ekonomiskām, gan drošības iespējām, jo ir skaidrs, ka ielas ir jāpadara drošākas kā gājiem, tā arī vēl uz pēdējiem paldies. Čekija Foster, lūdzu. Chairman, and huge thanks to, uh... Paldies, eh, prieksēdētāji kungs, un vēlētos pateikties Laitfrīd kungam. Ļoti tāds eh, sarežģīts dosjē, vēlētos uzteikt trilogā panākto, un arī transporta ministru darbu vēlētos uzteikt. Es uzskatu, ka uh, gala teksts ir ļoti, ļoti labs. Daudz no šiem jautājumiem vienmēr ir sarežģīti, bet uh, šeit jau izskanēja par kabiņu dizainu un e, mums vajadzētu vienoties par konkrētas kabīnes tipu, kurš tiktu atregulēts. Bet e, tas, ka mēs par to runājam, iespējams, ka mūsu grupa iesniegs grozījums, bet ir pilnīgi skaidrs, ka um, ir jāizdara spiediens vai vismaz jāpamudina ražotāji veidot drošas kabīnes un drošas transporta līdzekļus. Tas jau ir arī galvenais un tas arī parādās ziņojumā. Es e, esmu priecīga, ka uh, šajā ziņojumā parādās arī e, salu jautājums, jo pati nāk no salas un mums tas ir ļoti svarīgi. Paldies, Leitfrīdkungs! Un beidzot, subsidiaritāte. Tas e, vienmēr mūsu grupai un arī īrijai ir ļoti svarīgi, bet e, par pārobežām runājot, kā tad mēs 60 e, tonnu smago mašīnu varam pārvest pāri robežai, un tas vēl nav skaidrs, ko mēs darīsim no salām. E, Lielbritānijas ceļi ir ļoti blīvi raugoties no smago automašīnu viedokļa, bet e, ja piemēram Zviedrijā un Somijā situācija ir savādāk, tad ļoti labi. Pateicos vēlreiz referentam un uh, Mēs, kā apvienotās karalistes e, konservatīvās partijas delegācija ECR, jūs atbalstīsim. Van Dālen kungs ir ēnu referents, bet es tikai vēlējos piebilst vēl pateicības vārdus referentam. Paldies! Jātūk. Jā, vielen dank. Uh... Liels paldies referentam arī no manis puses, Kartu kungs. Tas, ka šis jautājums bija ļoti sarežģīts, tas jau bija paredzams jau no paša sākuma, un pašreizējais rezultāts, manuprāt, ir pieņemams. Protams, referents eh, arī pie tā strādāja, un, un man šeit ir eh, jāatšķaida vīns, jo visas lietas varēja notikt raitāk, ja komisija pēdējā periodā nebūtu centusies šis milzu kravas automašīnas eh, vēl iedabūt šajā tiesība aktā. Un fakts ir tāds, ka pašreiz um, visi šie dažie jautājumi, kā ir aerodinamiskais aprikojums, šoferu kabīnes, ka tas tiek diezgan labi noregulēts. Turklāt šī norma, ka 15 uh, cm garākas piekabas 45 pēdu konteineriem tiek pieļautas, manuprāt, tas ir labs risinājums, kas rada pievienoto vērtību sektoram. Uh, jo mūsuprāt šeit situācija nebija tik laba, un mēs to pieņemam kā kompromisu. Pārskata klauzuli to arī varēja, nu, mūsuprāt, daudz ātrāk panākt, taču referents paskaidroja, kāda bija iemesli, kādēļ būs šī trīs gadu pārē, šis trīs gadu pārējais posms pēc tipa apstiprinājuma regulas pieņemšanas. Un Tad vēl viena lieta - pārobežu braucieni. Es nezinu, vai Dālenkungs, kaut arī mums ir pretrunīgi viedokļi, es piekrītu viņam šajā punktā, es to interpretēju tā, ka beidzot pārobežu braucieni nav iespējami. Ja viena valsts to pieļauj, taču kaimiņu valsts to nepieļauj, tad tā nedrīkst rīkoties. Un tagad man ir jautājums, piemēram, Vācijā kas jau ir jautājums pats par sevi. Līdz šim komisija par to nav paudusi savu nostāju, kā tas diemžēl bieži notiek. Tātad es uzprasīju, es paprasīju šo jautājumu. Vācijā notiek uh, lauka pētījumi. Un to nosaka Eiropas uh, noteikumi, ka šie lauka pētījumiem jābūt, uh, jānotiek noteiktā laika posmā. Un tagad tie Šie pētījumi vienkārši notiek atkal un atkal, un tad tie vairs neatbilst uh, lauku pētījumu definīcijai Eiropas Savienības kontekstē, un mums ir jāatrisina šī problēma, jo citādi mēs nevarēsim vienoties, nesapratīsim šos konkrētos likuma tekstus, taču mums ir jāpanāk vienošanās, un īpaši ir jāpiet vienam otram pretī, ja jau pats sektors no paša sākuma saprot, ka tam nav nekas meklējams lielās pilsētās un reģionos, kur ir uh, ļoti liels iedzīvotāju blīvums un ka ir ar mieru braukt tikai par um, automaģistrālēm, tad mums vajadzētu attiecīgi rīkoties. Taču, jā, principā šis uh, rezultāts ir veiksmīgs un vēlos pateikties um, referentam. Ajala Sanders kundze tagad lūdzu. Paldies. Arī es vēlos uh, pateikties referentam par paveikto darbu. Nu, laiks eh, pagāja tik daudz, tādēļ, ka šis jautājums bija tik sarežģīts, bija tāds status quo gadījums, un komisija centās eh, šeit eh, radīt dažādas juceklības. Mums no vienas puses bija jāīsteno jaunas normas, un otras puses jālikvidē tādas, kas nebija veiksmīgas, un es tiešām uh, Eh, referentu ziņojumā biju pārsteigta par to, kā šī ir direktīva bez nosaukuma. Es to īsti nesaprotu. Kā man jāsaprot šis fakts, vai tad, tad eh, katrs eh, direktīvu nosauks savā vārdā, jo citādi beigās man arī mētās ar akmeņiem, un daži no tiem noteikti trāpīs arī Leitfrīd kungam. Uh, Tātad visu šo pūliņu rezultātā situācija ir tāda, ka pielāgošanās drošības normām ir aizkavējusies. Jā, mēs īstenojām papildu pasākumus un visu, izmainījām visu transporta līdzekļu aerodinamiku, un es domāju, ka šajā gadījumā, ko es arī atbalstīju, mums vajadzētu paredzēt lai tiktu ražotas drošākas eh, šoferu kabīnes, ne tikai pašu šoferu, bet visu satiksmē iesaistīto labā. Īpaši runājot par gājējiem un citām apdraudētām grupām, kas eh, negadījuma gadījumā tiek smagi traumētas. Šeit kādam no padomas vajadzēja paraudzīties uz šo aspektu. Un tagad tas viss ir pārlikts līdz 2022. gadam, un eh, attiecībās pārskats klauzulu kā to teica Leichtfrīda kungs, šeit ir paredzētas tikai tehniskas izmaiņas, taču tieši kabīnes uh, drošības aspekti, vai tad tas ir tehnisks jautājums? Šeit varbūt, ka parlaments tomēr var kaut ko panākt. Un vēl gribēju izteikt priekšlikumu, vai nebūtu vienkāršāk īstenot to, ka attiecībā uz pārobežu braucieniem uh, ka šeit var izmantot uh, ārkārtas situācijas normas, jo ja tas mums nav uzrakstīts melns uz baltu, tas radīs mm, veselu virkni problēmu, īpaši tie braucēji, kas nāk no perifērijas, viņiem ir problēmas ar robežu šķēršošanu. Paldies! Tagad uh, Laisfrīd kungam vārds vēlreiz. Atvainojiet? Nē. No ģenerāla direktorāta MUV pārstāvu runās. Thank you, uh, Chairman. Uh, first of all, uh, the Commission. Liels paldies, priekšsēdētāji. Komisija sākumā vēlas pilnībā atbalstīt trialoga panākto rezultātu. Es neiedzināšos uh, jaunā tekstā detaļās, jaunumos, taču vēlos pieminēt jauno aprīkojumu kravas transporta līdzekļiem, lai tie būtu daudz aerodinamiskāki. Un Tas noteikti ietekmē mazāku degvielas izmantošanu, kā arī uzlabot drošības ceļiem. Vēl vēlos pieminēt eh, veidu, kā tika pieņemtas atkāpes transporta līdzekļiem, kas izmanto alternatīvo degvielu, un tas noteikti veicinās daudz zaļākus transporta līdzekļus. Ņemot vērā to visu, komisija ir eh, mazliet vīlusies, ka daži jautājumi netika aplūkoti, piemēram, noteikumi attiecībā uz mm, masas pārsniegšanas normām, kā jūs varat iedomāties, tas var radīt uh, eh, milzīgi ietekmi ne tikai ceļu drošībai, bet arī infrastruktūras kvalitātes ziņā, un mēs būtu gribējuši šeit redzētu daudz eh, striktākus noteikums, taču, kā jau minēja referents, teksts ir kompromiss. Vēlos vēlreiz uzsvērt pilnīgo komisijas atbalstu šim tekstam, kas atrodas Trant komitejas, eh, uz Trant komitejas galdiem. Darbs vēl nav pabeigts, kā jau tika pieminēts, tehniskais darbs vēl tiek turpināts. Šeit ir jāizmaina eh, tipu apstiprinājumu tiesību akti, un komisija uzstāja, lai šīs darbs, tehniskais darbs tiktu paveikts, un mūsu mērķis ir sagatavot priekšlikumu tipu apstiprinājumiem 2016. gadā. Tātad 2016. gada sākumā mēs uh, paļaujamies šeit uz mūsu uh, līdzlikumdevējiem, lai tiktu pieņemt šīs tiesība akts par tipu apstiprinājumu. Un noslēgumā vēlos ņemt vērā Ertuga kunga teikto attiecībā uz pārobežu transportlīdzekļu izmantošanu, šo garāko transportlīdzekļu izmantošanu vēlos tikai ņemt vērā to, ka šis jautājums netika aplūkots šajā pārskatā. Un, jā, pašreizējās normas iespējams nav tik skaidrs, bet pie tā mēs vēl iespējams strādāsim. Paldies priekšsēdētāji, paldies, un tagad vārds eh, referentam. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi par paustajiem komentāriem. Vanderkampa kungs. Protams, ka šis nav tas saturs, kur vēlējos. Savu referenta lomu es uztvēru divos posmos. Manuprāt, tas ir saskaņā ar mūsu komiteju. Tātad pirmais posms bija, ka mums vajadzētu visiem vienoties, un tad, kad tiek pieņemts lēmums trialogā, manuprāt, mūsu pienākums bija panākt parlamenta lēmumu attiecībā pret padomas lēmumu. Tātad mēs centāmies panākt pēc iespējas vairāk no tā, par ko mēs nolēmām tika pieminēts vairākas lietas, kas netika atbalstītas dažu individuālu personu ziņā, taču tātad mūsu mērķis bija panākt pēc iespējas vairāk no šī kopīgā lēmuma. Un, manuprāt, tas bija tāds godīgs eh, darbības veids un arī princips, pēc kuras vadījos. Man nā, es īsti nesaprotu šī nosaukuma jautājumu. Es tikai šodien dzirdēju, ka iespējams tiks izmainīt noteikumi un iespējams nākotnē uh, taču mēs varam pārbaudīt vēl šo jautājumu. Varbūt, ka mēs nākotnē būsim daudz slavenāk nekā esam tagad. Tad eh, runājot par šo pārobežu jautājumu. Tātad mana funkcija šajās sarunās ar padomi un komisiju bija tāda, ka ir jāpanāk, lai tiktu pieņemts mūsu viedoklis. Un uh, tas gan drīz notika. Par to, ko vienojamies pirmajā lasījumā, tas bija kompromiss ar dažām nelielām izmaiņām attiecībās pārskatu klausulu. Nu tā tas ir. Un iespējams, ka juridiskā situācija ir tāda neskaidra, tāda arī bija iepriekš, un ja dažiem ir bažas par to, tad vienmēr ir iespējams tiesas ceļš, un pēc tam tiek gūts E, juridiskā skaidrība, noteiktība. Tātad šādas iespējas pastāv, ja pastāv vēlme. Tāda ir šī situācija. Kā jūs varat to iedomāties, es, protams, arī atbalstu kompromisu. Un šo kompromisu vairs nevar izmainīt. Un, lai atbalstītu šo kompromisu, es lūgtu neiesniegt vairs grozījumus, jo es tad drīzāk tos noraidītu, jo tas būtu pretrunā kompromisam. Tātad vēlreiz liels paldies par lielo atbalstu un lieliski paveikto darbu. Un priekšādātāja kungs vēlos jums personīgi pateikties par to, ka ļāvāt mums strādāt tādā veidā, kā to vēlējamies. Tas tiešām bija liels atbalsts. Vandālen kungs, patiesībā laiks jau ir pagājis, bet ja jūs vēlaties izteikt ļoti īsi. ekspliciete vraag stellen. Nu, arī pavisam īsi. Eh, tas ir par otro uh, pielikumu. Es labprāt gribētu saņemt uh, atbildi. Un es gribētu norādīt, ka gribu arī juridiskā dienesta atbildi par otro pielikumu. Lūdzu, atbildiet man. Der Herr Berichterstatter meint dazu diesmal auf Deutsch referents, respektīvi es domāju, atbildēšu arī vācisku, ka Van Dālen kunga jautājums, ko es esmu sapratuši, tie ir pielikumi pielikumiem un ir komisijas pielikums pa, ar padoms pozīciju. Un tas skar arī parlamenta pozīciju un tie ir eh, daļēji atšķirīgi, bet tie nav eh, noslēgošajā kompromisā ietverti. Un līdz ar to tam nav tāda ļoti plaša juridiska ietekme. Eh, es to esmu tā sapratis, bet ja tas vēl nav skaidrs, tad mums vienkārši jāsasēžas kopā un jāizskata pielikumu, lai izdiskutētu, par ko iet runa, un lai mēs redzētu arī, kādēļ tie neekmeklē kompromisu Es varu arī skaidrot situāciju un teikt tā, ka mēs esam noskaidrojuši jautājums pielikums. Protams, var tikt pielikts, bet tam nav juridiskas eh, saistošas nozīmes, jo kompromiss tas, kas ir sasniegts, tas ir tā ir šī juridiskā forma. Bet ja kālas nostāja, kas padomē eh, ir, eh, ko teicis un kā pielikums likts, tad es lūgtu to tāpat kā pielikumu pielikt Kalasa pozīciju attiecībā uz Ismāla Ertuga un manu jautājumu, kurā viņš ļoti skaidri pateica, cross-border monster truck jautājumā ir saskaņā ar Eiropas likumdošanu aizliegts, un tā ir tā situācija. Neviens jau nevar atsākties uz kalas, jo viņš ne tikai gadu nebija, bet gan piecus gadus, un šajos piecos gados viņa pozīcija ir pa 180 grādiem mainījusies. To viņš var darīt, bet nu vai viņš to var tā pielikt. Uh, Um, to var pielikt arī lūdzu tadabas jautājums, bet tas, par ko uh, ir pieņems lēmums, tas ir tas teksts, padomu ir um, pieņēmus, un arī mēs to pieņemsim, un kam ir grozījumi, tas var līdz 4. februārim tos vēl iesniegt, grozījums, un arī es dzirdēju, ka, nu, tos tā kā jānoraida, uh, lai uh, neapdraudātu šo kompromisu. Vai ir vēl kāds jautājums par šo? Jā, lūdzu. Nu, bet atvainojiet, ja es vēlreiz uzdodu uh, jautājumu. Es arī noformulēju jautājumu attiecībā uz uh, šiem dažādiem izmēģinājumiem, kas aizvien, aizvien, aizvien, aizvien tiek pagarināti. Taču nu, komisijai vajadzētu būt kādai pozīcijai par šo jautājumu. Priekšsēdētājs, nu, pilnīgi skaidrs, bet šeit mēs par to tagad nediskutējam. Uh, tas ir par kaut ko citu. Es arī vispār domāju, nu kā tad tas ir, saka, pilotu projekts un tad bezgalīgs ir. Nu tad uzreiz var teikt, viņi bezgalīgi drīkst tā darīt. Komisija, jūs dzirdējāt, neviens nesaprot, kādēļ šis pilotu projekts ir bezgalīgs. Tātad grozījumi līdz 4. februārim 2012. un tad 3. Sirsnīgs paldies uh, referentam un arī ēnu referentiem, kas neskatoties uz dažādajām pozīcijām ir uh, <clears throat> pieņēmuši, kom, ir pārstāvējuši komitejas uh, viedokli. To esam jau iemācījušies un ar šo rezultātu visi esam apmierināti un balsojums būs atbilstoši. Paldies! Paldies un tagad nākošais darba kārtības punkts. Jā. Tas ir, die... Tas ir komis, ieteikums komisijai TTIP pārunām. Vim van de Kams ir uh, mūsu referents un došu viņam tagad uzreiz vārdu. Maal dat de TTIP onderhandelingen met de VS tussen Europa en de VS dat dat een... Jā, tad uh, runājot par šo jautājumu, mēs visi zinām, ka tas ir komplekss, sarežģīts jautājums. Uh, Mālstroms kundze vēlas nodrošināt caurskatāmību šajā jomā. Es esmu mēģinājis pēc iespējas ātri sastādīt transporta komitejas atzinumu. Runa iet par ļoti nozīmīgām, ļoti nozīmīgām interesēm, tas skar gan Eiropiešus, gan Amerikāņus un tas skar transporta sektoru. Tātad eh, jums ir mans priekšlikums, un es gribētu uzklausīt kolēģis un viņu uh, teikt. Danke sehr, dann ist jetzt... Paldies. Tagad Jorgs Laiks Frīds varētu izteikties. Paldies. Paldies, priekšstādātāj, kungs. Sociāla demokrāta frakcijas vārdā es uzstājos par TTIP jautājumiem un eh, pāris uh, lietas uh, teikšu Nu, principā vienošanās starp ASV un Eiropas Savienību tirdzniecības jomā <clears throat> ir kas tāds, par ko mēs varam diskutēt, un tad uh, viss ir atkarīgs no tā, tieši kāds ir šis nolīgums. Taču, ja tas ir um, nolīgums, kas tālu pārsniedz tirdzniecību, kas skar mūsu jomu un arī ļoti liela nozīme, tad ja tam ir Eiropā. Un, ja runa iet par to, uh, ka ja ir starptautiskā šķīrēties, kas atceļ šādu juridisku lēmu pieņemšanu, ja runiet par transatlantisko regulējošu iestādi, kas mums nu, liek ka, kas mums nosaka, kā mēs varam mūsu likumdošanas darbu veikt, ja samazina mūsu standarts, piemēram, satiksmes drošības jomā, un šīs lietas pilnīgi izmainītos, un ja amerikāņu satiksmes politika pārklātu Eiropas, nu, piemēram, par uh, automašīnām ar milzīgām tādām ļoti garām priekšdaļām un uh, smagās mašīnas, kas ir atšķirīgas no mūsēm. Par to mums ir jārunā, jo man liekas, ka saturiskā diskusija TTIP tagad uh, ir uh, diskutējusi un ārējās komitejas darbā parādīsies, ka mēs drīzāk būsim pret TTIP, ja komisija būtiski nemainīs nostāju sarunās ar ASV. Paldies. Tagad Džekija Foster, lūdzu. Yes, thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un paldies Vandenkampa kungam par viņa ļoti uh, skaidro valotu un arī pārskatāmo ziņojumu, vismaz līdz šim brīdim pārskatāmo. Par TTIP runāts eh, gandrīz bezgalīgi un eh, pēc manām domām it visās komitejās. Un tāpēc labi, kā arī mēs beidzot pie tā ķeramies klāt. Pilnībā piekrītu referenti izteiktajiem komentāriem, un mēs no apvienotās karalists un patiesībā arī no ECR uh, Vairāk bažamies par to, ka um, līdz šim tur nav ticis runāts par transportu šā tīti pietvaros, tāpēc uh, ir ļoti labi, ka Vanderkampa kungs par to runā. Par transportu un loģistikas nozari. Mums Eiropā vajadzētu izmantot uh, tās iespējas, ko sniedz mūsu saiknes ar pār okeāna kolēģiem. Tas var radīt jaunas darba vietas un veicināt ekonomisko izaugsmi. Transporta joma. Kāpēc eh, netiek tik daudz runāts par eh, ASV un ES atvērtajām debatēm? Vēl nav atrasināts eh, kontrols jautājums par amerikāņu pārlidojumiem un arī mūsu pārlidojumiem Amerikā un līdzīgi. Tagad tētip par šiem jautājumiem tā kā būtu jārunā, jo par to gadu desmitiem nav ticis panākt, panākt vienošanās. Ja mēs pēc principa piekrītam, ka šis līgums ir jāslēdz, tad tur būtu jārunā arī par transportu, par jūras transportu. Arī šeit trūks starptautiskas atvedes savstarpējas atpazīšanas un atzīšanas, tas attiecās arī uz jūras transportā, tad jautājumi ir ļoti sarežģīti, Un ja mums nebūs labi atrunāts un labi sagatavots tētips, tad tas neko mums nedos šajās jomās. Vēl mums ir daudz darāmā, raudzīsimies kolēģi, kas notiek arī citās komitejās, jo šis tētip ir ļoti apjomīgs fails. Darbs ir uzsākts labi, vēlētos pateikties Vanden Kampa kungam, esmu pārliecināta, ka arī citi izteiks savus komentārus. Pateicos referentam un ECR ir pārliecināts, ka mums izdosies panākt vienošanos. Jā, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich danke auch äh, Wim Pan. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos arī pateikties Vanda Kampa kungam. Manuprāt, viņa ziņojums bija ļoti līdzsvarots, taču tā kā viņš tā vispārīgi izteicās, tad arī izteikšos vispārīgi šis ir tirniecības nolīgums, kādi mums jau ir daudz citi bijuši, un tirniecības nolīgumi vienmēr satur gan riskus, gan ieguvumus. Mums tiešām tas ir zināms, un TTIP vēlēšana kampaņas laikā bija milzīgs jautājums. Manuprāt, ir labi paraudzīties racionālā veidā paskatīties tiešām to, kas ir iesniegts, nevis jau no paša sākuma pateikt, vai esmu par vai pret, bet tiešām iepazīties ar konkrēto jautājumu, tas tā vispārīgi. Un, protams, ka tam jābūt pēc iespējas caurskatāmākam, to toreiz teica gan Olī Reins, gan Cecīlija Mālstrēma. Un dalībvalsts patiesībā um, parūpēs par to, lai šis būtu tāda veida slēgts pasākums. Nē, caurskatāmība ir jānodrošina, un mūsu standarti ir mūsu standarti, par tiem mēs nediskutējam, tā ir tas ir pavisam cits jautājums. Taču tagad runāt par transportu šim sektoram varētu būt pat ļoti praktiski, ja, piemēram, certificēšanas gadījumā būtu vairāk pielāgošanās un mazāk eh, dažādu šķēršļu, jo liela daļa personu transporta auto nozarē sagaida, lai eksports starp eh, ASV un Eiropu tiktu atvieglots. Un mums arī attiecīgi vajadzētu rīkoties. Un galvenais, ko arī Džekija pieminēja, ir tas, ka transporta nozare tiešām ir eh, veiksmīgs pasākums, kaut gan mums ir vesela virkne jautājumu, kas vēl ir jāizskata. Mums ir jāņem vesela virkne jautājumu, to starp transportu. Runājot par gaisa eh, jautājumu vienošanos, eh, šeit neko nevaram mainīt, un šeit, kur arī Vimps pieminēja trešajā punktā, ka šeit ASV pilnā īpašuma tiesību jautājums ir ar daudz lielākam iespējam nekā mums. Šis jautājums man tiešām nepatīk, un mums ir jāparaugās, lai nebūtu radīts eh, disbalans starp iespējām. Arī attiecībā uz kuģiem mēs vairāk ļaujam amerikāņiem darboties pie mums, nevis otrādi. Uh, attiecībā uz infrastruktūras uzņēmumiem vai kuģu remontu uzņēmumiem. Mums ir jārunā ar šiem, par šiem punktiem, par to jāved sarunas. Un ceturtais jautājums tika pieminēts Džonsa akts. Tas tikko kā tika palaists, tas ir liela iespēja arī Eiropai paraudzīties, vai mēs šeit nevaram gūt uh, taisnīgākus noteikumus divpusējās sarunās. Mums jāceņš to izdarīt. Tātad ļoti daudz lietas uh, jau mūsu labā ir ierakstīts, daudz lietas varam uzlabot, jo nav nodrošināts vienlīdzīgas iespējas. Un tas mums būtu jādara. Paldies, Basai Kotkungs, lūdzu. Paldies, priekšētātāji. Sākumā vēlos pateikties dargajam kolēģim Vin Vanderkamp kungam par viņa sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka mēs kā zaļie noteikti iesniegsim grozījumus, kas vairāk runās par vispārīgām diskusijām saistībā ar TTIP. Jo cilvēki, kas apgalvo, ka mēs šeit nediskutējam par Eiropas standartiem, pilnībā nerunā patiesību, jo pat komisija un komisionāri Malstrēm, kas runā par TTIP, saka, ka šeit runa ir par regulējumu, jo starp ASV un ES gandrīz nav nekādu robežu. Šis nav klasisks uh, Uh, nolīgums par tarifiem. Nē, mēs runājam par tirzniecības nolīgumiem, par to, kas attiec, neatiec uz tarifiem. Tad nevajag ļauties apmuļķoties. Mēs nevaram teikt, ka no vienas puses mēs nediskutējam par mūsu standartiem, un otras puses tomēr šis priekšlikums runā par regulu, regulējumu, un par to mums ir jāvalda skaidrībai. Un mums nevajadzētu sevi apmuļķot, apgalvojot, ka mēs nediskutējam par to. Protams, mēs iesniegsim grozījumus, un uh, jūs citējāt arī Melstrējums kundzi, nu, kurš pret to iebildīs katrā gadījumā ne Alde. Un daudz konkrētāk par transporta jomu. Manuprāt, šeit ir vēl viens jautājums īpaši attiecībā uz automobīļu regulējumu. Es piekrītu tam, ka šeit nav pievērsta pietiekama uzmanība līdz šim, taču ir tiešām daudzas diskusijas par uh, noteikumiem automašīnām, un daudz cilvēku saka, ka ir vesela virkne tehnisku jautājumu, kurus varētu nokārtot TTIP. Taču jautājums, jautājums vienmēr ir tas, ko mēs nodēvējam par tehniskiem jautājumiem. Šis ir tas lielākais diskusija jautājums piemēram, viens cilvēks kaut ko nosauc par tehniskas dabas jautājumus, cits par politiskas. Un šeit ir vēl viens jautājums par automobīļu drošību, un neatkarīgi vai jūs braucat ar Eiropies vai amerikāņu automobīlu, galvenais ir, lai šie automobīļi ir drošīgi bet uh, var izrādīties, ka gājējiem Eiropā dzīve ir labāka nekā Amerikā, atkarībā no tā, kā automobīļu dizains ir izstrādāts. Un tad tas ir atkal politisks jautājums. Un kurš tad tiešām lems par to, kas ir politisks un kas tehnisks jautājums? Un, manuprāt, šajā aspektē mums jābūt daudz kritiskākiem, nevis tik ļoti naiviem. Un es domāju, ka jūs noteikti varēsiet sagadīt grozījumus attiecībā šiem punktiem. Un tad pāris jautājumu kolēģiem, kuriem ir liela pieredze transporta jomā. Uh, cik daudz cilvēku zina attiecībā šo tehnisko regulējumu. Pastāv lielas diskusijas par tehnisko regulējumu katru mēnesi, gandrīz vai tas notika Ženēvā, UNCE ietveros. Mums ir autoregulējuma harmonizācija. Tas notiek gandrīz katru nedēļu. Tehniskie eksperti katru dienu Uh, ierodas uh, šajās sanāksmēs, un iespējams, ka mums no komitejas arī vajadzētu apmeklēt šos pasākums, jo dažreiz uh, man ir tāda sajūta, ka te, te divpusēji ir jāatrisina gūzma jautājumi, kas jau tiek risināti saistībā ar UN, un es tiešām aicinātu cilvēkus doties Ženēvu no 10. līdz 13. martā, jo tur notiks pasaules fórums attiecībā uz autoregulējumu harmonizāciju. Vēlreiz to vēlos atkārtot. Uh, Šeit korejieši un japānieši sēž, Japāņi sēž pie viena galda. Un eh, es šeit nesaprotu, jā, kāpēc mums ir jāpieņem šāda te tipa eh, re, regulējums, kas varbūt pat ir vēl neiz, necaurskatāmāks. Un varbūt, ka mums vajadzētu sākumā koncentrēties uz jau esošiem regulējumiem. Un es domāju, ka transporta komitejai būtu nozīmīgi pievērst pietiekamu uzmanību šiem jautājumu. Un es do, domāju, ka mēs tiešām varēsim atrast eh, tiešām risinājums, īpaši novērtējot ļoti augstu mūsu kolēģi Vim Vandar Kampa kungu. Un paldies, paldies arī par komplimentiem. Un tagad Roza Tamato kundze. Dann kommt Ines Ayala Sender. Tad uh, Ines Ayala Sanders kundze. Jā, es piekrītu lielākai daļai pausto viedokļu un piekrītu arī Vanderpā Kampa kungam, vēlos viņu arī apsveikt, ka viņš uh, iekļauj šo jautājumu mūsu darba kārtībā. Līdz šim šie jautājumi netika pietiekami ņemti vērā. Riski un problēmas šajās sarunās par te tipu īpaši pašreizējos apstākļos šeit ir grūti sniegt atbalstu. Es gribētu ieteikt uh, uzaicināt Maltrēms kundzi mūsu komitejā, jo attīstība bijusi ļoti interesanta un būtu noderīgi apmainīties ar viedokļiem. Es uzskatu, ka šajā nolīgumā trūksta vides un sociālo jautājumu klauzulis. Tas ir būtiski, tāpat arī valsts pakalpojumu aizsardzību uh, nav skaidra, jo šeit pilnībā viedokļi dalās starp ASV un Eiropu, tad arī darba noteikumi, arotbiedrība tiesības. Man ir zināms, ka šeit pastāv liela interese par to, lai arotbiedrību stāvoklis netiktu pasliktināts, bet uzlabots vismaz tā tas ir mūsu pusē. Un tad jāpiemina arī konflikts starp lielajiem koncerniem kā Boeing un Airbus. Airbus. Un mums vajadzētu noskaidrot, kā mums rīkoties šajā ziņā. Un tad lielais jautājums par datu apmaiņu. Uzbrukums Parīzē atkal cēla šo jautājumu dienas gaismā, taču šeit ir vēl citi aspekti, ne tikai drošības jautājumi, bet tirdzniecības dati saistībā ar izmantoto, izmantotiem transporta līdzekļiem. Šeit ir jāpanāk uzlabojums, lai mēs varētu saprātīgi veist diskusijas. Paldies, Meija Kilonas kundze, un lūdzu arī attiecīgi pieteikties, lai netiktu aizmirsti. Arvoisa puhe. Godātais priekšsēdētāja kungs, eh, protams, eh, paspēsim, paspēsim. Visu paspēsim. Vispirms es vēlētos eh, no sirds pateikties sagat ziņojumu sagatavotājiem par paveikto un vēlētos atgādināt tikai to, ka būtu ļoti, ļoti labi un veiksmīgi, ja šajā dokumentā uh, parādītos arī tas, par ko mēs e, jau iepriekš runājam par procesu atvērtību, caurskatāmību un par to, kādā veidā tas ietekmētu dažādas nozars un tas, cik daudz nozarē, uz cik daudz nozarēm šī atvērtība attiecās un cik daudz nē. Mana politiskā grupa aiz prieka nelēkā par, šo, par šīm tētipu sarunām un vispār par šo procesu. Mēs izturamies ļoti vēsi Patiesībā mēs ļoti kritiski pret visu izturamies un ar bažām raugamies, pie kā tas galu beigās novē, novedīs. Es eh, Basa Eihāta teikto vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka patreiz pasaulē notiek tādas eh, pārmaiņas, kuras eh, tēt TTIP sarunu sākumā vēl nebija. Un es vēlētos pateikt, ka visu laiku pasauli mainās un mēs sarunās šo pasauli neietveram. Mana politiskā grupa uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tieši transporta sektorā būtu pārliecība, ka mēs nevirzamies uz tādu tētip sarunu noslēgumu, kurš nāktu par sliktu Eiropas darba tirgumu, darba tirgus attiecībām, un lai nebūtu tā, ka nevēlami elementi, piemēram, sociālais dempings, šā eh, nolīguma rezultātā rastos. Tāpēc pēc savas pieredzes eh, sadarbojoties ar ASV, vēlētos pateikt, kā jau to Vanden Kampa kungs teica, tas attiecās arī uz kuģu būvi. Un pirms pāris gadiem man bija iespēja tikties ar, to, tikties ar toreizēju ASV transporta ministru un tieši par um, kuģu sagriešanu un būvēšanu, viņš uzreiz pateica, ka nekad ASV netiks būvēti un pārdoti, netiks pārdoti Eiropas kuģi. Un eh, tas bija tik pārliecinoši pateikts un tik izsmeloši pateikts, ka eh, mēs eh, vairs pat nevēlamies runāt par ledlaužu pārdošanu Amerikai, ko ražo Somijā, kaut arī tas amerikāņiem nāktu tikai par labu. Tātad es vēlētos vēlreiz pateikt, ka ir ļoti jāaizsargā mūsu spējas un mūsu prasmes Eiropā. Mēs nevaram to likt uz spēles. Kristīna Renojo. Lielas paldies, Kristīna Renojo kundze. Merci. Uh, merci beaucoup. Paldies. Paldies uh, referentiem par izteiktajiem priekšlikumiem. Mēs redzam, ka Tās tiešām ir eh, ļoti intensīvas sarunas un visi jautājumi par transportu nav precizēti, lai arī mēs eh, esam diskutējuši ļoti intensīvi ar dažādiem rūpniecības pārstāvjiem, auto ražotājiem, lidmašīnu ražotājiem un eh, ir liels problēmas uzņēmumiem saņemt pieeju Amerikas tirgumu. Un tas ir ļoti nozīmīgi mūsu uzņēmumiem. Tagad uh, par uh, tiem viedokļiem, kurus ļoti skaidri sociāldemokrāta pārstāvs Leistrīdkungs, mēs tam piekrītam, piekrītam. Es domāju, ka daudzi uh, piekrīt šīm bažām. Un būtu ļoti labi, ja mēs varētu tiešām pievērsties arī kādā no mūsu sēdēm tiesu jautājumam. Annūtu kundze tagad. Paldies, pārstāv Nacionālo fronti, un mēs esam ļoti strikti pret TTIP sarunu turpināšanu Ja sarunas tiktu noslēgtas, tad tās būtu papildu izmaksas mūsu nacionālajām ekonomikām, demokrātijai un iespaidotu brīvību. Amerikāņi paši šo nolīgumu uh, kvalificē kā autoekonomisku. Mēs uh, par transportu jonu runājot pretēji ASV, e Eiropas Savienība neaizstāv savus strateģiskos sektorus. ASV uzliek aizliegums, nu, piemēram, ārzemju dalībai viņu aviosabiedrībām. Un šeit gluži citādi. Uh, Brisele arī kavē dalību valstis aizsargāt uh, sevi, līdz ar to ir nesabalansētība mm, starp restrikcijām uh, no ASV uh, Eiropas aviokompānijām un brīvība, kāda ir ASV aviokompānijām Eiropas Savienībā. Ja tā tas turpināsies un ASV turpinās aizstāvēt savus strateģiskos sektorus un arī avio sektoru, ja Eiropas Savienība nerīkosies līdzīgi, tad tā visdrīzāk vēl tikai padziļinās to krīzi, kas skar aviācijas sektoru dalību valstīs. Paldies, tagad Pāvils Lička. Uh, thank you, Mr. Chairman, uh, uh, colleagues. Paldies. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, transporta komiteja noteikti ietekmē vismaz tādā aspektā, ka ir jautājumi, kas skar mūsu kompetences jomu, un no otras puses ir arī jautājumi, kas ir eh, atklāti šajā atzinumā, kas ir iespējami, bet vai arī nav mūsu kompetences jomā. Runājot par šo mandātu, to pieņēma komisija un padome. Šeit mēs neiesaistījāmies. Un viens no kolēģiem pieminēja, ka vajadzētu uzaicināt Malstrēms kundzi apmainīties ar viedokļiem par mums, to es atbalstītu. Un es gribētu arī, lai sarunu vedēji um, būtu ier, ierastos pie mums. Un, manuprāt, uh, tad būtu labi dzirdēt, kādēļ dažas jautājumus neaplūko un kā šīs sarunas notiek īpaši standārtu jomā, kas noteikti skartu mūsu kompetences jomu tātad vai nu komisārs Maltrēms kundze un vai sarunu vedēji, tas lai paliek jūsu ziņā, taču mana pieredze no citām komitejām ir tāda, ka tas tiešām būtu noderīgs pasākums. Otrā lieta - caurskatāmības jautājums. Tas uh, valda laika cilvēkiem līdzi, ne tikai mūsu komitejā, bet daudzās citās, un, un būsim atklāti, es neatceros uh, nesenā pagātnē attiecībā ar šāda veida nolīgumiem, ka būtu sniegt šāda līmeņa caurskatāmība. Šeit arī jāpateicās attiecīgajam spiedienam. Mēs visi drīkstam doties uz diskusijām, varam iesniegt savus uh, nosacījumus, varam iesniegt savus dokumentus, iepazīties dokumentiem un runāt par šo uh, priekšlikuma atzinumu priekšlikumu. Manuprāt, šeit pieminētie jautājumi ir labi, un es priecājos, ka Vanderkampa kungs eh, paturprātā tieši šos transporta jautājumus, un es, man arī ir pāris uh, punkti, kurus uh, gribu iesniegt, taču es domāju, ka tas ir diezgan labi sabalansēts priekšlikums, un tiešām būtu labi dzirdēt komisāri mūsu komitejā. Paldies, Karīma Delī, lūdzu. Merci, monsieur président, je vais aller. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Nu, pavisam ātri. Teksts par TTIP. Nav daudz punktu par um, transporta politiku, ir tikai dažas uh, frāzes, tādas vispārējas uh, par gaisa sektoru, aviācijas sektoru un uh, jūras uh, satiksmi. Pēc uh, tā, kāda ir, uh, kāda ir līguma starp uh, ASV un Eiropa aviācijas jomā, nav šīs uh, reciprocitātes jeb apusējības Tas ir pirmais un otrais, nu, piemēram, iekšējā kuģošana. Šeit ir uh, priekšlikums uh, par vides uh, noteikumiem, uh, motoriem, kas tiek izmantoti. Un tas ir uzbrukums, teiksim, Eiropas normām, ASV normas ir zemākas, līdz ar to par, īpaši par šiem punktiem būtu um, jārunā arī Vandekampa ziņojumā. Paldies! Tomas Poreba.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 savas politiskās grupas vārdā, EKR vārdā, tāpat kā mani kolēģi, vēlos teikt to, ka, manuprāt, šī vienošanās ar ASV ir lieliska iespēja Eiropas transporta nozarē, ja mēs sarunas ļoti labi novadīsim, īpaši runājot par aviācijas nozari, kas, manuprāt, ir labs piemērs, lai nodrošinātu ceļojumu biļetes Eiropas eh, kompānijām, kas uzsākuši lidojumus eh, ASV eh, štatos. Tāpat arī būtiska nozara ir jūras sektors, un mums ir tagad šis Džonsa akts, kas nosaka, ka var izmantot tikai tādus kuģus, kas tika ražoti un ir reģistrēti ASV, un īpašnieki arī ir tikai ASV operatori. Un, manuprāt, tieši šajos divos laukos mums vajadzētu veicināt vēl papildu sarunas un uh, aicināt amerikāņus atkāpties no protekcionisma šajās jomās. Un mana politiskā grupē, e kā ir un es personīgi esmu deputāts no Polijas, es uzskatu, ka šeit tiešām ir lieliskas iespējas saistībā ar TTIP. Un, un manuprāt, Eiropas transporta sektors var tiešām gūt lielus panākumus un ieguvumus no šīs vienošanās un lieliskas iespējas. Paldies! Nu, sākumā es gribēju teikt, ka transporta komiteja priekšsādātāju komiteju sēdē pārstāvu, mēs runājam par TTIP, un tādēļ viens Vandekams arī bija tik laipns, ka iepazīstināja man ar savu priekšlikumu, un esmu arī divus grozījumus jau iesniedzis, un viņš tos ir iestrādājis, un paldies par šo labo sadarbību. Tas, par ko es vienmēr esmu runājis arī komitejā, tā ir šī netaisnība gaisa satiksmē un jūras satiksmē, ūdens satiksmē, jo ASV neat atzīst ES ar visām citām valstīm no divpusējiem līgumiem aviācijā un jūrniecībā mēs konkrētus līgumus un veidojam starp ES un konkrētajām valstīm. Un amerikāņi atsakās ES atzīt, jo viņiem ir ļoti lielas ekonomiskas priekšrocības. Viņi izmanto ES iekšējo tirgu un mēs. Uh, Amerika, nē, to es teicu arī Amerikas priekšstādājiem Šulcam kungam, parlamentu priekšstādājiem. Un es to arī teicu, es vispār sākšu runāt tikai par TTIP tad, kad jūs ES atzīsiet kā institūciju. Es domāju, ka tas vispār ir neiespējami, kas notiek. Nu, kas tad aiz tā ir? Ekonomiskās priekšrocības. Gazīna Maisner uz to norādīja. Protams, amerikāņi nemaz nedomā par to. Uh, ka TTIP varētu mainīt situāciju jūras satiksmē. Jūs varat būt optimistiska, bet uh, Kilinkungs un Gazīna Maisners kundze norādījusi to, ka mēs esam diskutējuši un uh, nedaudz vēlāk arī dosimies uz, uz, uz turienu. Un optimisms uzreiz pazūd, ja tur nav nekādu priekšrocību un nav jau nekādu um, tirdzniecības nolīgumu, ja ir lielas barjeras. Mas Eikhots par to teica, runiet par regulējumu. Un mēs zinām, kādas ir sūdzības kādas ir prasības, un tad uzreiz tiek runāts par 500 tūkstošu darba vietām, kas tiek radīts, un pat labam Degukts par to runāja. Es teicu, 500 tūkstoši ir ļoti jauki, un ja 490 tūkstoši ir ASV un 10 tūkstoši mūsu pusē, tad arī nav tik ļoti labi. Un tieši tāpat domā amerikāņi, un tas ir jāzina. Tā ir viena lieta. Un tad otra lieta, kā tas viss notika. Nu, pilnīgi slepeni. Tas vienkārši neticami ir. Mums ir vajadzīga caurskatāmība, par ko tiek runāts, par ko tiek pastas sarunas. Mums jāpiekrīt, kaut, kaut, kas, kaut kam ir piekrists, un pēc tam mēs pēc nedēļas saņemam dokumentus. Komisija ir solījusi rīkoties labāk, bet es ticēšu tam tad, kad tas tā būs, jo visā citādi to jau būtu varējuši darīt pirms gadiem. Un otrkārt ar diktatoru valstīm, kur nav neatkarīgs uh, tieslietu sistēmas, jāatrod kādu risinājumu, bet Amerikas Savienotās valsts ir uh, tiesiska valsts, arī mēs esam tiesiska valsts, un mums tāds risinājums nav vajadzīgs. Un kādēļ tad ne? Viņi taču var vērsties normālās tiesās, un ja kāds uzņēmums saka, jā, no nu, vāciešiem ir minimālā alga, es uh, dziesīšu zaudējums un uh, 3-4 uh, advokāti tā lemj un nav nekādas iespējas to apstarīdēt. Nu, tas taču nav iespējams, mēs esam juridiska uh, uh, sistēma, uh, tiesiska valsts un uh, tā tam ir jābūt. Un ja mēs pieņemam lēmumus par emisiju mm, sistēmām, emisiju mm, tirdzniecības sistēmu, mēs pieņemam lēmumu, viņi saka, nē, mēs to negribam. Uh, ASV daži sektori, piemēram, uh, automobiļu uh, ražošanā, situācija ir uh, salīdzināma, bet parlamentam, nevis kaut kādām intergrupām vai tiesām ir jālemj, parlamentam jālemj. Un tas ir tas lielais punkts, kas mums ir jāīsteno, tādēļ mums ir jābūt skeptiskiem, nu redzēsim, ko, ko tas dos, jo tirdzniecības barējas vispār kā tādas nav. Mums ir brīvā tirdzniecība, runa iet par regulējumu jo šeit ir liels summas, kas tiek maksāts, ja mums ir um, pārobežu tirdzniecība. Šeit tas tā nav. Runa iet par regulējumu, un šeit mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs uh, demokrātiskās un juridiskās iespējas uh, nu, ne, uh, nelikvidētu. Tagad Gizina Maisner, pavisam īsi. Tu citēji divas reizes to, ko es teicu. Un es lūdzu, tiešām tad, kad tu esi šajā uh, priekšsētāja komitejā, uh, transporta uh, uh, komitejas viedokli pārstāvi. Un tu runāji tikai par to, ko es kritiski teicu, bet eh, tu pieminēji tikai tās kritiskās lietas, ko es pieminēju. Ir jābūt līdzsvarotais sarunai. Eh, es teicu, ka Jones Act ir uh, uh, iespēja mums, tas tiek attīstīts un jāparāda uh, līdzsvarota pozīcija. Ja tu kā priekšsādētājs dodies, tad tev ir jāatspogļo tas, ko mēs šeit sakam. Uh, Jā, protams, tās ir atšķirīgas pozīcijas. To es arī saku par TTIP gan komitejās, gan arī frakcijās pašās visu, ko es zinu. Nu, varbūt, ka jums ir vienbalsīga pozīcija, bet, nu, es mm, tā nedomāju. Nu, tad arī nē. Un es aizvien par to runāju. Un ir šīs ļoti atšķirīgie viedokļi. Starpsaucens no zāles nedzirdam, jo nav ieslēgts mikrofons. À, viens teikums. Lūdzu, atbalstīsim caurskatāmību. Ja mēs runājam par top secret vai secret, tas pilnīgi neatbilst realitātei. Patiesībā visi dokumenti jums ir pieejami. Es nezinu, vai jūs izmantojāt iespēju doties uz šo tikšanās zāli, vai jūs izlasījāt šo tekstu. Katru reizi mums ir iespēja uzaicināt komisijas pārstāvis, un es esmu piedalījies sarunās daudz šādos uh, eh, nolīgumos, un manuprāt, uh, caurskatāmības ziņā šīs dokuments tiešām ir viss caurskatāmākais un nav šādu top secret dokumentu. Noch nicht ge... Nē, tas tā nav, tas tiks mainīts, bet vēl nav izmainīts. Ir dažādas pakāpes, kur var ieskatīties dokumentos un arī uh, kopēt. Ir tādas, eh, teiksim, jomas, kurās es varu skatīties, var nedrīkst pierakstīt un pat jānodod uh, mans telefons. Uh, ja tas nav ļoti slepeni, nu tad kas tad ir? Jā, tas mainīsies, nu, bet kas tad mainās no tā, ka es izlasu dokumentus, ļoti precīzi zinu, par ko iet runa un nedrīkstu nevienam teikt. Tas ir jāmaina, līdz šim tas tā nav bijis, un es jūs informēšu, ja tas tā izmainīsies, jo tas tad būs veiksmes pierādījums mums visiem. Tagad došu vārdu komisijai, Marko Durkovs. For, for Paldies, eh, prieksēdētāji kungs. Es esmu vadošais sarunvedējs par pakalpojumiem. Nevarēšu pieskaties visām jūs pieminētajām tēmām, bet varbūt eh, sniegšu ieskatu par to, kas notiek šajās sarunās. Diez vai varēšu atbildēt uz visiem ar transportu saistītajiem jautājumiem, ko jūs šeit pieminējāt, jo, protams, par pakalpojumiem runājot, tie ir arī citi sektori. Bet pirms pieskaros transportam kā tādam, vēl par šo pārskatāmību, caurskatāmību. Komisāra Malmstrēma ir darījusi visu, kas viņas spēkos, un burtiski pēdējās nedēļas un mēnešus viņa pie tā ir strādājusi. Es uzskatu, ka pateicējā lietu kārtība ir tāda, ka sarunu telpās mēs esam daudz panākuši caurskatāmībai. Vēl jau ir daudz darāmā un tomēr atzīsim, kā jau viens no deputātiem šeit pieminēja, atzīsim to, ka šādas sarunas nekad agrāk nav bijušas tik caurskatāmas. Varbūt jums šķiet, ka tās vēl nav pietiekami atvērtas, un tomēr tas, ko mēs esam līdz šim izdarījuši, un tas, kas šobrīd notiek sarunas skatījumā, caurskatāmības ziņā, tad eh, Eiropas Savienība un dalību valstis ir viens prāts, ka tik atvērtas sarunas vēl nekad nav bijušas. Parlamentāriešiem un parlamentāriešiem ir pieejami visi Eiropas Savienības puses dokumenti lasītavā. Un eh, tagad par transportu. Viens no momentiem, kas eh, parādās referenta atzinumā, ir sekojošs. Transports pietiekami sarunās netiek atspoguļots un izvērtīts. Es tātad esmu sarunvedēja puses pārstāvs pakalpojumu ziņā, un jā, varbūt jums ir taisnība bet tie, kur ir bijuši šajā dokumentu lasītavā, atcerēsies, ka jau 13. gada oktobrī Eiropas Savienība nāca klajā ar diviem dokumentiem, tie bija tā saucamie darba dokumenti, viens par jūras transportu un viens par gaisa transportu. Šie darba dokumenti, kurus jūs varat šajā lasītavā izlasīt, ļoti niansēti, varbūt ne detalizēti, un tomēr pieskārās visiem tiem jautājumiem, kurus mēs vēlētos eh, izdiskutēt ETIP sarunās transporta ziņā. Tā saucamais Joints Act vai arī aviācijas jomā panāktās vienošanās par īpašumtiesībām piemēram, gaisa drošības jautājums, savstarpējās atzīšanas procesi ar Amerikas Savienotajām valstīm, par to visu mēs runājam. Tā kā, ja jūs šeit tiešām apgalvojiet, ka līdz šim transports nav sarunās pieminēts, es nepiekrītu šādam apgalvojumam. Un tad vēl par vienu jomu, kas neatiecās uz manas pārstāvēto pakalpojumu jomu, tātad valdību publiskais iepirkums Tas ir ļoti, ļoti svarīgs moments, kas ļautu Eiropas, Eiropas Savienības uzņēmumiem dot piekļuvi ASV tirgiem. Un eh, tas eh, ir saistīts ar ASV valdības iepirkumu. Visiem ir skaidrs, ka Amerikā ir ārkārtīgi strikti šie noteikumi un tirgus ir slēgts. Arī par šiem jautājumiem mēs runājam, un tā ir viena no mūsu prioritātēm. Arī transportā, transporta infrastruktūrā un cit, citās nozarēs ir ļoti slēgts šis tirgus. Tātad transporta nozarē un valdības iepirkuma nozarē mēs diskutējam ar ASV ļoti daudz par transporta nozari. Tāpēc No komisijas viedokļa raugoties, sarunas par transportu jomu notiek. Un, protams, tas savā veidā ir atbilde uz parlamentu 13. gadā pieņemto rezolūciju, kurā tika runāts par transporta jautājumiem, jo tas Eiropas Savienībā ir ļoti būtisks temats. Bija vairāk runātāji, kuri pieminēja, ka ir tādi momenti saistīti ar transportu, kuri ASV ir ļoti delikāti. Tā saucamais Joints Act, Jones Acts, kas tika pieņemts 20. gados, toreiz tika pieņemts par eh, nacionālo interešu aizsardzību, par ierobežojumiem aviācijas jomā, par īpašumtiesībām aviācijas jomā tam var būt ļoti būtiski ietekme uz eh, nacionālo drošību un jautājums par to, vai tas vēl joprojām ir eh, akceptējams eh, īpaši mūsu attiecībās starp ASV un Eiropas Savienību. Tāpēc mēs tiešām diskutējam par politiski ārkārtīgi delikātiem jautājumiem. Uh, Bija deputāts, kurš e, pieminēja tā saucamā Makeina grozījumu, ar kuru tika tā kā mēģināts e, atbīdīt Džonsa aktu malā. Un e, kolēģi Vašingtonā uzreiz pateica, ka tas ir priekšlikums, kurš negūs vēlamo atbalstu. Tas nav saņēmis vēlamo atbalstu pagātnē, un kāpēc gan lai tas to saņem tagad? ASV ir pietiekami liela pretestība pret šo restriktīvo politiku jūrsaimniecībā un aviācijām. Tāpēc tiešām uzskatu, ka būtu jākpilni, ja mēs dokumentus eh, paskatīt, izskatīt mazliet ciešāk, un tie ir pieejami šajā manas pieminētajā lasītavā. Un arī eh, no diskusijām, diskusiju rezultātā sagatavotie protokoli Un eh, šos protokolus izlasot, eh, jums taps skaidrs, ka mēs esam eh, atvēlējuši ļoti daudz laika un ļoti daudz politiskās gribas, lai runātu par transportu. Iespējams, ka mēs vēl neesam panākuši tik daudz, kā jūs to vēlētos, un mēs vēl neesam panākuši vienošanos ar ASV, ka daļa no šiem ierobežojumiem un aizliegumiem būtu jāceļ, un tomēr mēs vēl tik tālu sarunās neesam tikuši. Šādā aspektā vēlētos piebilst pie priekšsēdētāja teiktā, ka vēl joprojām ir tirdzniecības barējas. Tēti runā par eh, regulatorajiem nosacījumiem, bet um, dažādi investīciju un eh, īpašumtiesību ierobežojumi vēl ir spēkā. Bet patiesībā liela daļa šo ierobežojumu attiecās arī uz tirsniecības eh, ierobežojumiem. Kolēģi jau to pieminēja. Tas pats eh, joints akts ir klasisks tirzniecības ierobežojums. Piemēram, starp divām ASV ostām nav iespējams īstenot eh, dažādas eh, pakalpojumus, un tur darbojās vesela virkne offshore uzņēmumu, un tā ir klasiska tirzniecības barjera, Bet tas ir ļoti delikāts jautājums. Otrs delikāts jautājums, kas arī ir saistīts ar tirsniecības barjerām, ir valdības iepirkumi. Ja jūs apgalvojat, ka X, procent, X procentam no infrastruktūru investīcijām ir jābūt amerikāņu izcēlesmes, tas nav nekas saistīts ar eh, normatīviem, bet tas ir protekcionisms. Protekcionisms, kas radās ekonomiskās krīzes dēļ. Tāpēc eh, es vēlētos varbūt eh, arī mazliet savādāk paraudzīties uz tirzniecības barjeru definīciju. Mēs ļoti augstu novērtojam to, ka šī komiteja transporta jautājumu aktualitāti tētepā paceļ un esam regulāri gatavi jums atskaitīties par šo sarunu gaitu. To darīšu gan es, bet, ja vēlaties, to var darīt arī kāds augstāk stāvošs ierēdnis un arī citu ģenerāldirektorāta pārstāvi un arī mani ģenerāldirektorāta darbinieki. Ļoti labi, ka jūs vēlaties runāt par eh, transporta jautājumiem, bet ja jūs vēlaties tiešām piespies sarunās par to runāt, tad tam būs politiska pretestība ASV. Bet ir ļoti labi, ka jūs uzsverat to, cik šis jautājums ir svarīgs un arī tā politisko kontekstu. Es, protams, piekrītu, ka tas ir ļoti delikāts jautājums tētipā. Gesē, un jetzt hat das Schlusswort Wim van der Kamp. Paldies, un tagad Vims Vandekamps noslēguma vārdiem. Priekšsēdētā kungs, nu, un sirsnīgs paldies, paldies kolēģiem, visiem deputātiem. Tāpat gribu teikt paldies arī komisijas pārstāvim. Es domāju, ka ir ļoti labi ka mēs dodamies visi kopā uz ASV februārī, lai mēs varētu ļoti skaidri redzēt, kā attīstīsies, teiksim, visas lietas ar tētipu. Jā, ir ļoti sarežģīti runāt nu, par pilnīgi visiem jautājumiem, kurus pieminēja, piemēram, Laištrīda kungs. Ir sarežģīti visus šos jautājumus ietvert manā atzinumā. Un es domāju, ka nu, visi arī šobrīd tieši nav ietverti. Es esmu INTA komitejā arī laimīgā kārtā. Nu, tas nozīmē, ka visu to, ko esmu dzirdējis šeit, es arī nodošu INTA komitejai. Bāzē kaut mani sveica. Un tad, kad viņš mani sveica, tad esmu tāds ļoti piesardzīgs divreiz esmu piesardzīgs, un trešo reizi, nu, kā lai saka, tad būs jābūt ārkārtīgi tādam aizdomīgam. Nu, labi. Nu, katrā gadījumā um, vēršos pie liberāļu kolēģiem. Es domāju, ka transporta komitejā mēs um, diskutēsim ar Malstrāmas kundzi. Es domāju, ka tas būtu labi. Un mēs varētu tā spēcināt arī mūsu komitejas darbu un būtu skaidrs. Um, kā rīkoties. Esmu tāds diezgan uh, tradicionāli uh, orientēts. Uh, mums ir no vienas puses šī lielā atbildība un arī no komisijas puses liela atbildība. Bet man liekas, ka noteikti ir jārunā par Malstrāms kundzi, lai um, dažādos uh, aspektus pieminētu, kurus esam uzklausījuši pēdējo 40 minūšu laikā. Un pēc tam esmu arī vairākus viedokļus uzklausījis par cārskatāmību, par apusēju rīcību, par aviācijas jomu un citām. Gaidīšu jūsu ieteikumus un grozījumus. Komisija mums piedāvā doties uz šo lasu klausīšanas telpu un aicinu visus izmantot šo iespēju. Paldies! Paldies, bet ne visi drīkst uh, uz uh, turien doties, uh, lai ieskatītos visos dokumentos, nu tā tas ir. Nu nevar jau visus aicināt, nevar jau visus sveikt. Tātad grozījums var iesniegt līdz 5. februārim 2012. Līdz ar to sēdi uh, slēdzu un tagad sāksim koordinātoru sēdu, kas notiek aiz slēgtām durvīm.